Labdien atkal visiem! Es gribētu sveikt mūsu viesus, Pērso Donahu kungu, kurš ir eh, nākotnes tīklu direktors DG Connect Eiropas komisijā, un brigādes ģenerāla Vasila Sabīnska, kurš ir atbildīgs par informācijas un komunikācijas eh, sistēmām um, kiber eh, aizsardzības nodaļā ārējās darbības dienestā. Uh, Mūsu uh, komitejā mēs esam diskutējuši par kīberu jautājumiem un šodien diskutēsim, lai izvērtētu situāciju, kāda ir drošības izaicinājumi, ko rada 5G Eiropas līmenī. Mēs visi vēl atceramies, uh, kādas ir ekonomiskās uh, iespējas 5G Un eh, tad, kad eh, tuvojas tā izmantošana Eiropā un nu pāriešana no 4G uz 5G Eiropā, un tās būs eh, tādas milzīgas pārmaiņas, paradigmas maiņa, un tāpēc ir svarīgi pilnīgi skaidri apzināties, kādi ir vājie punkti un kādi ir riski šīs jaunās tehnoloģijas izmantošanai. 5G nenozīmē tikai ātruma palielināšanu, tā ir tehnoloģija, kas balstās uz ļoti atšķirīgu tehnoloģiju nekā iepriekšējā tehnoloģija un kas ļauj sev arī dažādi izmantot un atšķirīgi izmantot. Tas ir skaidrs, ka 5G izmantošanai būs būtiski ieteikme uz uh, drošības, aizsardzības jomu arī ārējā plānā un uh, jādomā arī par riskiem un iespējām. Pasaules arēnā Mēs jau vairākus mēnešus gaidām, kad tad redzam, kā ASV iestādes pauž bāžas par suverenitātes zaudēšanu valstīm, kas 5G um, lietos um, ārzemju e, aprīkojumu un Eiropā arī ir līdzīgas bažas, un tāpēc arī mēs esam izvēlējušies apspriest šo jautājumu šodienas sēdē. Odoreko kungs, komisija vēlreiz apliecina, ka um, drošības apsvērumu dēļ um, ir jāņem tas vērā, izmantojot 5G, uh, un ir izveidots instrumentu kopums, kas ļaus harmonizētā veidā izvērtēt uh, šos riskus Eiropas līmenī. Uzklausīšanā Eiropas parlamentā komisārs Thierry Breton uh, um, jau pieminēja 6G, uh, un viņš runāja par aizsardzību, pārveidošanu un projekciju. Es ceru, ka jūs varēsiet mums norādīt, cik tālu uh, ir pavirzījusies Eiropas līmenī diskusija par 5G. Uh, uh, ģenerālis Sablīnski, mums būtu noderīgi, ja, mūs varētu, ja jūs mūs varētu informēt par to, ko jūs darāt. Um, Eiropas ģenerāla štābā, lai um, panākt vienbalsību starp uh, dalību valstīm Eiropas līmenī, un jūs varētu norādīt arī uz koordinācijas mehānismiem, kā tiek veidot ar komisiju. Vispirms došu vārdu komisijas pārstāvim Odonahei kungam, lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsādātājs kundze, paldies, uh, uh, labdien visiem, dāmas un kungi deputāti, paldies, ka ļaujiet mums runāt par šo svarīgo jautājumu. Es eh, pieņēmu, ka zināmas lietas jūs jau zināt. Eh, labojiet mani un uzdodiet jautājumus, jo es esmu pārāk tehnisks, bet 5G tīklu loma Eiropā ir bijusi jau kādu laiku strateģiskā prioritāte Eiropai eh, tāpēc, ka ir būtiska ietekme šeit uz ekonomikas un sociālo attīstību, bet arī uz Eiropas konkurētspēju. Tas arī bija pamats 5G rīcības plānam, kas tika uzsākts 2016. gadā, lai nodrošinātu, ka visā Eiropā mums būtu pēc iespējas labāks tīkls 5G izmantošanai. Un mērķis bija panākt gandrīz vienlaicīgu 5G eh, pakalpojumu eh, izmantošanas uzsākšanu uh, Eh, šā gada beigās gandrīz visās uh, dalība valstīs un līdz 25. gadam pilnībā to izmantot, kas ir ambiciozs mērķis. Šis rīcības plāns bija balstīts uz to, ka 5G eh, nozīmēs paradigmas maiņu. Tas nav vienkārši ātrāks 4G, tā ir atšķirīga uh, saziņas uh, struktūra, tehnoloģija. Un tā nav vienkārši ātrāka tehnoloģija, Eh, tur eh, arī eh, būs iespējams lielāks datu apjoms pārraidīt, un arī uzticība būs daudz augstāka, runājot par signāla stabilitāti, bet arī datu pārraidi un arī reakcijas laiku no ierīcēm. Tātad tas būtībā ir pamats tam, ko 5G var izdarīt izdarīt. Tas ietekmēs visus ekonomikas sektors, ne tikai tehnoloģiju un IKT sektoru, transports, ražošana, lauksaimniecība, enerģija, mēdīja, izklaide uh, un tā tālāk. Tie ir visi sektori, ko tas ietekmēs arī robotikas uh, darbību uh, rūpnīcās un tā tālāk veselības pakalpojumu sniegšana, kļūdu atpazīšana elektrības tīklos un tā tālāk, bet šīs nozīmīgās lomas dēļ pēdējā laikā aizvien vairāk pieauga apziņa par to, cik kritiski jūtīgi ir šī tehnoloģija uh, sabiedrībai un ekonomikai, un tā pašā laikā uh, sākas diskusijas par apgādes drošību un uh, uzticības uh, jautājumiem piegādes ķēdē, runājot par uh, šīs uh, tīkla elementiem. Uh, drošības implikācijas 5G. Mēs varēsim runāt arī par būtiskiem ieguvumiem, kurus nodrošina 5G tehnoloģija, kartogrāfijā piemēram. Bet, protams, ka drošības izaicinājumi bija iemesls, kāpēc 3. decembrī padome pieņēma secinājumus par 5G nozīmi uh, Eiropas ekonomikā un nepieciešamību mazināt drošības riskus, kas ir saistīti ar 5G. Mēs uh, atbalstām šos uh, secinājumus, jo uh, šeit ir sasaistīta ekonomika ar 5G. Un, kā jau es teicu, ir jānodrošina, lai mums būtu skaidrība, kā tad ir ar strateģisko autonomiju Eiropā, lai mums būtu pieeja 5G aprīkojumam. Tas kļūst par ģeopolitisku prioritāti, jo digitālā suverenitāte un drošības uh, izaicinājumi ir darbkārtības priekšgalā. Reaģējot uz pieaugušajām diskusijām par šiem drošības izaicinājumiem, jau pagājušā gada martā uh, tieši atbildot Eiropadomēju komisija uh, pieņēma paziņojumu par 5G tīklu drošības nodrošināšanu Eiropas Savienībā ar pilnu uh, atbalstu no parlamentu un padomes. Un pēc tam uh, tika spērts pirmais solis, lai dalība valstis veiktu savu riska novērtējumu 5G infrastruktūrai, un tas tika darīts ar uh, komisijas tehnisko atbalstu un Eiropas kiberdrošības aģentūras NISA atbalstu. Tad mēs to visu apkopājām kopā ar dalību valstīm, uh, Tas bija koordinēts Eiropas riska novērtējums, kas tika publicēts pērnā gada oktobrī, un, kā jau priekšādātāji teica, nākamais solis ir instrumentu kopums, kuru, pie kur mēs beidzam šobrīd strādāt. Darbs, ko esam darījuši pētniecībā un inovācijās, esam strādājuši pie tehniskajiem aspektiem drošības jomā. Mums ir PPP, eh, inovācija programma, 5G drošības jomā Un tur ir, um, tur notiek darbs sadarbojoties ar dalību valstīm, kas ir pētījuši šo jautājumu uh, drošības grupas uh, ietveros bet arī nozars pārstāvji ar mums sadarbojas konkrētos projektos, piemēram, 5G uh, Ensure programma, kas patiesībā uzsāka uh, riskā balstīto pieeju, lai identificētu draudus uh, un uh, pielietojam veidus pārbaudītu. Tagad, tagad mēs uh, nonākam pie šiem uh, dalībvalstu un Eiropas līmeņa riska novērtējumiem, un um, dalībvalsts bija viensprāts, ka jāsadarbojas, un bija arī skaidrība, ka dalībvalsts šo jautājumu uztver ļoti nopietni. Tas ir bijis pamats līdzšanējam darbam, tagadējam darbam, ko mēs saucam par risināšanas pasākumu instrumentu kopumu. Tie tehniski pasākumi, kurus var veikt operatori, bet arī dalība valstis, lai novērstu identificētos eh, draudus un risku. Tas nodrošinās to, ka Eiropa vienotā veidā reaģēs attiecībā uz 5G drošību. Un kopā ar dalību valstīm mēs turpināsim šo darbu. Tas notiek uh, uh, NIS direktīvas tīklu uh, un sadarbības direktīvas uh, grupas ietvaros, un sadarbība ir bijusi lieliska. Tagad nedaudz par nākotni. Mums jāraugās uz infrastruktūras uh, drošību, kam kalpos 5G. Es jau um, minēju dažas jomas, bet mums ir jāņem vērā arī, ņemot vērā 5G strateģisko lomu, ko tas spēlēs, kā mēs varam stiprināt uh, Eiropas spēlētāju klātbūtni visā piegādes ķēdē. Kā mēs jau zinām, divi no trīs lielākajiem piegādātājiem tīkla aprīkojumam un tīkla pakalpojumiem ir Eiropas spēlētāji. Ar to mēs, protams, lepojamies un uh, to mēs vēlamies saglabāt un atbalstīt uh, šo situāciju. Bet globālajā kontekstā tā nav pat par sevi nekāda garantija, ka veiksmīgi darbīgi varēs turpināties un ka um, tiks nodrošināta apgādes drošība. Mums ir jāturpina šo drošību uh, radīšana un aizsargāšana uh, lai tas būtu nākotnes digitālās infrastruktūras mugurkauls, un tāpēc mums ir vajadzīga sadarbība. Viens no galvenajiem jautājumiem, ko mēs droši vien šeit sēdē apspriedīsim, ir certifikācija un standartizācija attiecībā pret ko mēs vērtējam drošības risku kādai konkrētai tehnoloģijai vai komponentam šajā tehnoloģijā. Mums jau koordinētajā riska novērtējumā ir identificēti uh, daži drošības izaicinājumi, bet kiberdrošības certifikācija ir izšķirīgi svarīgs uh, process. Mēs tam piešķiram lielu nozīmi, tā pašā uh, veidā laikā saprotot, ka ir arī robežas šim procesam, runājot par kritisko infrastruktūru. Tātad dalība valstis sadarbojas ar mums, lai šis pasākums tiktu pabeigts. Un notiek arī ENISA darbs pie certifikācijas, un mēs strādājam arī ar operatoriem un arī ar tiem kuri strādā konkrētos sektoros, piemēram, enerģētikas jomā vai finanšu pakalpojumu jomā. Ir kritiski riski, protams, bet mums ir arī interese attīstīt šo tehnoloģiju un nodrošināt tās drošību. Tātad vēlreiz uzsveru, standarti ir eh, tāds vērtīgs veids, kā var izsināt eh, kiberdrošības riskus un radīt arī atsaucas punktu standartizācijai, bet arī kiberdrošības aģentūrām, kuras varēs tad aktīvi reālā laikā iesaistīties šīs infrastruktūras um, novērtēšanā. Es gribēju tikai uh, atzīmēt, saka priekšsādātāja, uh, ka um, runāju pa, uh, jums jārunā um, nedaudz lēnāk. Jā, es esmu īrs un man ir nopietna komunikācijas uh, problēma. Es uh, parasti runāju par ātru, kad runāju angliski. Komisija arī ir cieši iesaistīta globālajā standartizācijas procesā. 5G standartizācija notiek 3GPP struktūrā. Tas tāpēc, ka pirms kāda laika viņi sāk strādāt pie 3G un tā arī nav to pabeiguši. Mēs atbil, atbalstām Eiropas spēlētājs šajā procesā Un tāpēc, varbūt arī tieši tāpēc, ir eh, būtisks eh, skaits Eiropā eh, turētu patentu par 5G tehnoloģiju. Tas nozīmē, ka mums ir aktīva loma joprojām šajā tehnoloģijā. Bet tagad priekšsatātais kundze, jūs man konkrēti jautājāt par 6G, un ko komisārs Bretons teica, ir skaidrs, ka uh, kad uh, pētniecības un inovācija programma sasniegs savus rezultātus un kad mēs sadarbosimies ar dalībvalstīm um, un būs šis 5G rīcības plāns, tad eh, dalībvalstis sāks uh, licencēšanu un uh, spektra piešķiršanu. Bet tas vēl nav nodrošināts, un pa šo laiku mums tā pašā laikā ir arī jāpievēršas jaunajai tehnoloģiju paaudzei. Mm Citi saka, kāpēc mums par to jārunā, ja 5G vēl nav izmantots ekonomikā, bet eh, tas ir saistīts ar Eiropas eh, tehnoloģiju suverenitāti un mūsu darbu pie tās attīstīšanas. Un um, ir sektori, kuriem ir dažādas vajadzības, un uh, tā nav runa tikai par telekomunikāciju uh, modeli, te ir runa par lietu internetu, kur milzīgs datu apjoms Um, būs jāpāraida, un tas viss attīstās, un tur, kur mēs uh, virzāmies 6G virzienā, mēs ceram, ka tas viss būs integrēts uh, tādā kā bezvīļu tehnoloģiskā problēmā, um, platformā, es atvainojos, bet arī tiks aktīvi um, monitorēts, uh, to darīs tīkla kontrolieri, kiberdrošības aģentūras, tiesības sargājošās iestādes, lai nodrošinātu, ka šī kritiskā infrastruktūra tiešām ir droša, uh, un um, dara to, kas ir nepieciešams gan ekonomikas, gan uh, cilvēku drošībai visā Eiropā. Tās ir tās ambīcijas, kas ir, ko ir paudis komisārs Bretons. Un nākamajā daudzgadu finanšu schēmā mēs piedāvāsim jaunu institucionālu partnerību, uh, viedie tīkli un pakalpojumi, kas strādās 6G virzienā, kamēr mēs sadarbojamies ar dalību valstīm un parlamentu um, pie 5G ieviešanas. Un gribētu uzsvērt, ka tam ir jābūt tādam drošam procesam. Tas ir liels darbs, kas notiek paralēli, bet dažkārt Eiropai ir um, jābūt ambiciozai, lai paliktu avangardā. Tik tā par uh, šo te jauno uh, stratēģiju, bet noslēgumā gribētu um, parunāt par uh, drošību 5G jautājumos. Uh, es neesmu kompetents runāt par 5G lomu aizsardzībā. Noteikti mēs varam runāt par 5G ietekmi aizsardzībā, bet jau tajā darbā, ko mēs darām, jo īpaši pie civilā 5G, mēs zinām, ka nākotnē satelīta komunikācijām būs būtiska loma, jo īpaši uh, gaidot eh, zemās orbītas satelītus, mēs varēsim augsta ātruma un platjoslas eh, nosagumu Eiropā papildināt un eh, nodrošināt to, ka daudz kas no monitoringa un datu plūsmām, kas ir saistīts ar transportu un loģistiku un citām tam līdzībām darbībām, kļūs drošāks tas viss gaidot satelītu komponentu uh, 5G un nākamajai tehnoloģijai. Tas nozīmēs arī to, ka Eiropai būs tad līdzekļi, ko tā varēs izmantot uh, kvantu satelīta tehnoloģijas, kas dos augstu drošību, kam droši vien būs arī būtiski ietekmi uz aizsardzību. Es jau esmu pārsniedzis, manuprāt, savu kompetenci, un ir citi, kas to varētu pastāstīt droši vien labāk, bet noslēgumā gribētu vēlreiz uh, Tātad atgriezties pie komisijas, Fonderlajens kundze priekšsādātāja pati ir uzsvērus 5G, jo īpaši 5G standārtu un jaunās paudzes tehnoloģiju nozīmi, lai veicinātu Eiropas tehnoloģisko suverenitāti. Mēs pie tā strādājam un ceram, ka varēsim jaunajā komisijā šajā sasaukumā uh, sniegt jaunas politikas, lai sasniegtu to mandātu, ko viņi ir uzsvērusi, un drošība un kiberdrošība mūsu komunikāciju tīkliem. Uh, Tas būs eh, viena no galvenajām prioritātēm. Paldies. Tagad ģenerāla Sabīnski, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Paldies par šo iespēju jūs uzrunāt par drošības un aizsardzības izaicinājumiem piektajā eh, paudzē 5G, tātad telekomunikācija tīklā. Ņemot vērā tos izaicinājumus, kas ir eh, šajā ātrmainīgajā drošības vidē. Eiropas globālā stratēģija prasa ātrāku un efektīvāku kopējo ārējā drošības politiku un eh, pievēršas eh, militāro operāciju efektivitātei. Ir nepieciešama Eh, informācijas un komunikācija tehnoloģiju sistēmas, kas garantētu datu pieejamību un integritāti, saprotot, ka gandrīz jebkurai eh, spējai ir eh, tagad atkarība no konfidencialitātes, integritātes un šo te sistēmu pieejamības. Tas mums visiem ir skaidri redzams, ka es KDP operācijas ir lielā mērā uh, atkarīgas no savietojumiem, noturīgiem, elastīgiem infrastruktūras elementiem un pakalpojumiem. Un šīs te mm, spējas ļauj operāciju komandieriem pildīt savus uzdevumus, eh, ko ir uzdevuši politiskie līderi. Eiropas Savienības militārais eh, personāls eh, strādā pie KDP operācijām un direktorātam ir atbildība plānot un virzīt uz priekšu o, attīstību un dažādus risinājumus. Mums ir jāidentificē militārās vajadzības KDP operācijām un misijām un jāatbalsta komandieru nodrošinot CS risinājumu um, efektivitāti un to, lai kiberdrošības pasākumi būtu pielāgoti draudiem. Tur jāveic riska novērtējums un jāsniedz um, padomu, ka tas ir nepieciešams. Es gribu uzsvērt, ka mēs nevaram būt ES uh, struktūra, kas sniedz tehnoloģiskus uh, uh, ieteikumus, un tomēr mūsu pienākums ir sniegt uh, vislabāko iespējamo militāro uh, konsultāciju. Parādās dažādas jaunas tehnoloģijas IKT jomā, un tas maina mūsu darba vidi būtiski, īpaši militārajā jomā, jūras, kosmosa un citi militārie aspekti ir Eh, svarīgi. Eh, tās ir ļoti sarežģītas IKT sistēmas, kas jālieto karavīriem, un eh, mums ir savs internetu protokols, un um, daudz sistēmas aizvien vairāk paļaujas uz komerc risinājumiem, kas pieejami ir citiem. Un tomēr mēs skaidri apzināmies, ka digitalizācija kaujas laukā un savienojamību, kas ir nepieciešama, lai pildītu mūsu uh, tagadējos un nākotnes uzdevumus, būs lielā mērā atkarīgi no 5G tehnoloģijām. Mēs nevarēsim izvairīties no šīs te atkarības no 5G civilā un militārā dualā lietojuma dēļ IKT jomā. Un uh, jārunā arī par kritisko infrastruktūru, kuru pārvalda uh, um, nemilitāras struktūras un to, ka um, militārie uh, CS dienesti um, tos nodrošina citi uzņēmumi, piemēram, internetu. Un tieši tāpēc tāds pamatīgs kiberdrošības riska novērtējums par 5G ir izšķirīgi svarīgs mums. Mēs uzskatām, ka 5G tehnoloģiju izmantošana Eiropas KDP uh, radīs eh, jaunus eh, kiberdrošības izaicinājumus papildus jau tiem, kas pastāv un kas ir pilnībā jānovērš, eh, lai mēs varētu pildīt mūsu militāros uzdevumus. Un tomēr tik līdz 5G tehnoloģija būs izmantojama militārā jomā, lai atbalstītu operācijas pašiem bruņotiem spēkiem būs eh, ļoti maz iespēju kaut ko mainīt, uzlabot, lai nodrošinātu tehnoloģiju drošu lietošanu, un tāpēc šie eh, pasākumi riska mazināšanai būtu jābūt eh, ekonomiski, politiski veidotiem. Uh, un arī nozarē tur jāiesaistās un jāsaprot, ka militārās operācijas to specifikas dēļ un īpašo prasību dēļ tur ir jābūt konfidencialitātei, integritātei un kontrolas sistēmām ir jābūt vienmēr pieejamām. Tas viss prasa augstāko līmeņa kiberdrošību, jebkurš kiberuzbrukums uh, uh, militāram uh, CS vai IKT varētu um, apdraudēt šādas operācijas un uh, novest pie uh, dzīvības zaudēšanas. Un, ja um, būtu kāda misija, kas izgāstos, tam būtu nopietnas politiskas sākas, un tāpēc ir jābūt visaptrošiem riska novēršanas pasākumiem. Kādi šie pasākumi varētu būt? Pirmkārt, balstoties uz uh, kopējiem drošības standartiem, Eiropas Savienība varētu uh, izvēlēties uzticamus 5G piegādātājus. Šiem piegādātājiem būtu prasība pierādīt savu pilnu neatkarību no ne ES valdībām un spēlētājiem. Ja militārā kopiena uzticētos 5G attīstības programmām, kas uh, padarītu 5G tehnoloģijas drošas jau no paša sākuma, tad 5G uh, varētu uh, sarežģīt tīkla pārvaldību, jo patiešām būs uh, jāpalielina iesaistīto pušu skaits programmatūras un tehnoloģisko iekārtu piegādātājiem būs um, jāstrādā um, piegādājot um, pienācīgus um, elementus un piegādes ķēdes kontroli jau ir uh, izaicinājums aizsardzības jomai, un ja būs aizvien vairāk iesaistīto pušu, tad šis uzdevums uh, kļūs vēl uh, grūtāks. Un visbeidzot, uh, vēl viens svarīgs aspekts. Uh, gaidāms, ka sistēmas būs aizvien sarežģītāks, tas nozīmē, ka būs vajadzīgi zinošāki darbinieki, lai nodrošinātu administrāciju, uzturēšanu un drošību, 5G tehnoloģiju izmantošanu militāriem mērķiem, tāpēc um, veicinās problēmas ar cilvēku resursiem, kādas uh, jau tagad ir daudzām uh, aizsardzības organizācijām. Uh, Noslēgumā gribu teikt, ka 5G tehnoloģijas un to potenciālā lietošana uh, ES KDP uh, operācijās, un mēs esam nobažījušies attiecībā uz ar to saistītajiem izaicinājumiem uh, drošības jomā. Tas arī viss. Paldies, ģenerāļkungs. Tagad došu vārdu Svenam Mikseram no sociāldemokrātiem lūdzu. Thank you, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšsētājs kundze. Tanahju kungam jautājums. Jūs pāris reizes atsaucāties, uh, sakot, ka par 5G runājot ir nepieciešams Eiropas uh, risinājums un Eiropas uh, strateģiskā autonomija, par to daudz to runā. Arī militārā kontekstā mēs domājam autonoma spēja e, es darboties nepaļaujoties uz kritiskiem dienestiem, ko ASV varētu dost. Vai jūs runājat? Un atsaucaties um, tikai uz Ķīnu par to runājot, vai arī jūs uh, domājat neatkarību arī no, no ASV šajā jomā? Un piekritīšu, ka Ķīnas hegemonija nebūtu laba lieta Eiropai, mūsu spējai droši izmantot uh, informācijas sistēmas. Un otrs jautājums. Ja mēs redzam, ka 5G tehnoloģijā Ķīnas uh, kompānijas vēlas vadošo uh, pozīciju ieņemt un pagaus uz uh, citām arī pusēm. Un savukārt ASV mēģina uh, neatļaut pieeju Android aparātā sistēmai, piemēram, vai arī vai mērķis ir absolūta pašu autonomija, nebalstoties ne uz uh, amerikāņiem, ne eiropiešiem, ne trešo pusi. Uh, nu, neizmantojot nevienu kritiskajiem elementiem. Vai tas ir tikai 5G, par ko mēs runājam, par ko mums vajadzētu būt uh, norūpējušamies. Tātad uh, vairākus jautājumus uzklausīsim, un tad jūs varēsiet uh, atbildēt uz visiem. Tagad Kris Peters. Paldies, priekšstādātājs kundze. Paldies arī runātājiem par 5G informāciju. Mans pirmais jautājums 5G ir liels ekonomiskais potenciāls, bet, protams, ka ir arī jā, drošības jā, problēmas ne tikai aizsardzībai. Mēs zinām ļoti labi arī NATO, bet arī Eiropal policijas jā, darbam, lai notvertu noziedzniekus, ir jā, liels drošības jā, problēmas ar 5G, ne tikai aizsardzības jomā. Jā Un otrkārt 5G, protams, ir arī kiberdrošība. Un varu teikt, ka Beļģijā liels notikums Pikanol, liela kompānija, zināma, bija upuris kiberuzbrukumam ar lielām sakām. Trešais jautājums jūs teicāt, un, protams, ka tas tā ir, ka kiberdrošība ir nacionālā kompetence, un šeit eh, ir liela problēma. Ja Eiropas līmenī notiek diskusijas un dalību valstīm ir jālemj. Šis jautājums ir eh, ne tikai kiberdrošības jautājums, bet arī jautājums par ģeopolitiskajiem jautājumiem. Kolēģis pieminēja Ķīnu, Ameriku. Un tas ir ne tikai tehniskas diskusijas. Jautājums par kiberdrošību un drošību. Jautājums ir par ģeopolitisko redzējumu Eiropas līmenī. Man jāsaka, ka atbild uz Eiropas komisijas un Eiropas plāniem, kas saka, jā, mums vajadzētu kaut ko darīt, certifikāts un kods ieviest, bet dalība valstu līmenī ir kompetence. Un tad mums ir, manuprāt, ar drošību lielas problēmas. Jautājums ir, vai mēs varam Eiropas līmenī darīt vairāk nekā esam darījuši uh, pat labāk. Un man liekas, ka mums jābūt ļoti radošiem. Un viens no elementiem būtu. Un, protams, iekšējā tirgu ir kompetence Eiropas līmenī. Mums jānopērta, jānop un uh, subsīdiju noteikumi. un 5G. Esam, un arī mans jautājums ir tāds, ka man liekas, ka mēs neesam radījuši ar atbildes Eiropas līmenī aizsardzība, NATO, Eiropols un visi citi dien, dienesti, kas ir aktīvi policijas darbjomā un tā tālāk. Paldies, tagad Basesko kungs. Paldies, neuzdošu jautājumu par drošību. Cits jautājums, ko gribu uzdot. 5G. radījis ļoti būtisku uzlabojumu ekonomikai. Problēma, kāda ir ES jaunām dalībvalstīm, panākt attīstības atšķirības salīdzinot ar vecām dalību valstīm. Šī sistēma radīs ātras attīstības iespējas, un jautājums ir, vai tas būs risinājums. Un to atbalstīs Eiropas komisija, lai būtu vienāds 5G sadalījums visās dalībvalstīs. Atbilde mazāk attīstītās valstīs ir nepieciešama mums. Mēs esam radījuši programmas, lai dotu vienādas iespējas visām ES dalībvalstīm. Paldies, tagad tautas partijas vārdā Kartus Kungs, paldies. Liekas, ka 5G skrējienā esam zaudējuši mūsu iespējas, bet gatavojamies um, piedalīties 6G. Es atsīkstēs lasu starptautisko finanšu presi un liekas, ka Ķīna investē vairāk nekā 60 miljardus eiro nodokļu atvieglojumu veidā, valsts subsīdijās, lai at attīstītu 5G sistēmu. Nu, labi. Vēlamies attīstīt 6G sistēmu. Bet cik tas maksā? Vai tas būs starp institūciju vienošanās jautājums vai sadarbība? Problēma ar ES ir tāda, ka mēs runājam par visu, neko nefinansējot. Vai Donahju kungs varētu detalizētāk pastāstīt par finanšu prospektiem? Paldies! Bonfrisko kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Domāju, ka tieši tas ir šis centrālais jautājums. Mēs esam dzirdējuši, ka Ķīna ļoti daudz līdzekļu 5G investē. Un mēs tikai aizvien vēl tirgus prasības mēģinam ievērot. Nu, būtībā mums ir uh, vajadzīga plašāka stratēģiska misija šajā jomā. Mēs nekad vēl neesam PTO piedāvājuši pārstrādāt noteikums. Neslīdzsvarot situāciju valda. No vienas puses ES, ASV un tad Ķīna. Un 5G ir joma, kurā īsa um, termiņa rentabilitāte ilgtermiņā investīcijas um, varētu arī pozitīvi ietekmēt, nu, proti uzlabojums dzīves apstākļos, darba apstākļos sabiedrībai kopumā. Tādēļ es domāju, ka mums tiešām vajadzētu būt ļoti aktīviem. divējādā preču izmantošanas iespēju novērtēšanā, lai mēs varētu labāk izmantot mūsu iespējas un aizsargāties no uzbrukumiem. Mums ir daudz vairāk, kas ir vajadzīgs tiesisks ietvers, lai dalību valstis, lai viņām būtu autonomija, meklēt risinājumus. Tā tad ir nepieciešams ietvers visām Eiropas valstīm, lai mēs varētu tādu vienotu ietvaru visām valstīm radīt un jautājums. Vai tiešām Ķīna ir tik ļoti tālu mums priekšā tehnoloģijas jomā, vai arī varbūt ir Eiropas uzņēmumi, kas vēl ir tālāk pavirzījušies uz priekšu, kas mums būtu jāaizstāv un jāveicina? Fotīgas konstakt. Microphone, please. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Ir dažādi mīti ap visu šo jautājumu. Protams, 5G ir ļoti liela iespēja izaugsmai, tehnoloģiskai attīstībai, bet arī daudz izaicinājumu. Varbūt, ka mums labāk ir jāfokusē uzmanību uz drošības aspektiem. 5G ietvaros arī sākotnējā sadarbības starp ES un NATO drošības un aizsardzības jautājumos. Kiberdrošību mēs esam nosaukuši kā pirmo sadarbības organizācija. Un līdz ar to mums vajadzētu progresu izvērtēt, kāds ir šajā sadarbībā starp dažādajām organizācijām pēc Varšavas NATO samita un sekojošās deklarācijas. Mums vajadzētu izvērtēt visus darba kārtības jautājumus daudzām attīstības valstīm. Un daudzām valstīm attīstība, kāda Ķīna ir veikusi, ir jautājums, par ko esam norūpējušies un noteikti par to ir jārunā. Par to ir jārunā skaidri. Tā nav tikai civil izmantošanas um, konkurēt spējas jautājums, bet arī ļoti par stosības jautājums, ievērojot Ķīnas militāro attīstību un spējas. Paldies! Paldies tagad Bišner kungs, tad uh, runātāju sarakstu. Izslēgsim, uh, uh, lai būtu laiks arī atbildēt. Paldies! Nu, paldies jau uh, iepriekš īsti par to runājām kā ir problēmas nevis ar nelegālo datu o, uztveršanu, bet ar legālo. Nu, padomājiet, piemēram, par to, ka pilsoniskā izmantošanas jomā nevis militārā daudzas firmas, kā priekšnoteikumi viņu pakalpojumu sniegšanai, ir mm, noteikums izmantot visus datus, nu, piemēram, Google un citi. Tas kā, skar arī uh, pastarpināti militāro jomu, bet tas, cik situācija ir nozīmīga un nopietna, to parāda Cambridge Analytica piemērs, kas tikai daļu no datiem ir izmantojusi, ko ar 5G būs iespējams saukt par katru personu. Un neskatoties uz to, vairāk nekā simts vēlēšanu Cambridge Analytica visā pasaulē ar primitīviem datiem ir ietekmējusi un nākotnē. Uh, Katrs no mums, par katru no mums būtu, da, būs datu banka, kas uh, palīdzēs nevis uh, totālai uh, uzraudzīšanai, bet arī ietekmēšanai. Un šeit ir jautājums par pārēju uz militāro jomu. Arī slependiemestu jautājums un uzraudzīšanas tehnoloģijas. Tas, ko gribu teikt, ir tas, ka šeit ļoti steidzami ir nepieciešama Eiropas likumdošana šajā jomā. Tas būs ļoti sarežģīti, jo mūsu Amerikas um, draugi pretosies, bet es domāju, ka, nu, diez vai mums izveidi, izdosies no tā izbēgt uh, arī mūsu militārās drošības vārnā. Paldies! Odonah jau kungs tagad. Paldies, parlamenta deputāti. Jūs redzat politiskos un tehniskos jautājumus. Jūs esat uh, ievēlēti, un arī tieši to arī sagaidām, ka politiskie jautājumi ir uh, dēgpunktā, bet arī tehniskie jautājumi šeit bija, par kuriem es tev jautājums un jautājumu ir ļoti skaidra arī komisija. Nu, pirmkārt, Mikserkunga teiktais. Komisijas ieteikumos šī diskusija, lai izstrādātu instrumentu kopu, neskar specifisku valsti vai uh, operātoru, bet visas valsts un visas operātors, lai būtu nu, visu uh, tīklu integrāla izvērtēšana. Nopietni par to ir jārunā. Uh, Tas um, nav tikai lai kādu noteiktu vārdu uh, nepieļaut. Bet uh, mēs runājam par uh, augstu drošības līmeni visus uh, spēlētājus, iesaistot Eiropas, Ķīnas, ASV un citus. Komisija skaidri norādījusi to vairāk reizes. Eiropas ekonomika ir atvērta, mēs esam gatavi iekšējā tirgo akceptēt visus, kas uh, ierod šeit, ir būt taču tiem ne tikai jāievēro noteikumi, bet arī tiem ir jābūt spējīgiem ļaut monitoringu reāla laikā, un tas ir šī tīkla noteikums Eiropas Savienībā. Tas ir pirmais solis. Protams, ka tiks veidot nacionālie riski izvērtējumi, Dalībvalstīm tie ir jāimplementē, un ja ir identificēts risks, tad par to ir jārunā un jārīkojas, un tādēļ instrumentu kopums ir nepieciešams, un tas ir nepieciešams visās dalībvalstīs. Tātad tas ir riska profils, par kuru mēs runājam, un visiem riska aktoriem. Taču, ja mēs runājam, Pēters kungs uzdev un arī pārējie, es domāju, ka atšķirība un kiberdrošības jautājums arī pēdējā paziņojumā un papildus dimensija un attīstība ir uh, valsts aktieru iesaiste, specifiski piedāvātāji, to saikne ar valdībām, saikne ar slepeni izlaukošanas dienestiem, datu pārādi trešajām valstīm, augstu standartu izmantošanu. Un ģenerālis jau aizstāja, aizsāk šo dis, diskusiju pamatoperatāju sistēmās update, un ģenerālis par to runāja šie iejaukšanās un pārbaudas jautājumi rada citu uzbrukumu vektoru. Tādēļ nepieciešami instrumenti, kā to pārvarēt arī drošības jautājumos. Un tādēļ valsts aktoru loma vai tie, kas ko valsts pārvalda, lai tas nebūtu nelegāls, tad tas ir saistīts ar drošības jautājumiem. Līdz ar to šī politiskā saikne eksistē, tas tā ir, tas ir pareizi uzsvērts, un es arī turpināšu sakot, ka drošība un nacionālā drošība ir nacionālo dalību valstu kompetence, un tā tas ir veidots. Bet dalībvalsts ir ļoti eh, cieši sadarbojušās, un mēs Eiropas, eh, padom, Eiropas Savienības padomē redzam, ka arī komisija aicina eh, aktīvu lomu uzņemties. Un vēl kiberdrošības jautājumi, tas ir ne tikai drošības jautājums. Protams, ka tas ir iekšējā tirgus jautājums arī. Mums nevar būt uh, drošs iekšējais uh, tirgus. Uh, un augsts uh, kiberdrošības jautājums. Tātad, ja pilsoņi uzticas šiem jautājumiem, un varbūt esmu pārāk detalizēts, bet jautājumi bija ļoti interesanti. Ironiski, kā jūs uh, uzsvērāt ar 5G, datu apjoms ir ļoti nozīmīgi, un arī pieejas jautājums, kam ir pieeja datiem. 3G un 4G ir legāli iespējas pieejai komunikācijai, ko nacionālajie, nacionālās iestājas veids aizstāvot uh, tiesiski pilsoņus. Un uh, kolektīvi mums ir jāatrod tehniskas iespējas, lai tas būtu arī 5G vidē gan atļauts, gan arī darbotos. Un vēlreiz uzsvēršu partnerības jautājums, TG Home sadarbības jautājums, un tie tiešām ir tie noteiktie mm, jautājumi. Tagad par mm, finansējumu. Nu, es varu ar sekretariātu izsūtīt informāciju tikai deputātiem. Un 5G ir šīs ambīcijas, ka visās dalībvalstīs pirms 2025. gada tiks ieviests. Un tur ir tik ļoti daudz dažādu aspektu, geogrāfiskās atšķirības dēļ, arī tādēļ izcelsmes pat dažādas ir, un arī pētījumi par partnerību arī jaunu Eiropas uh, savienojamības uh, instrumentu kopumu savienojamību, tīpaši tajos reģionos Eiropas Savienībā, kas ir atpalikuši un kuriem ir vajadzīga šī palīdzība. Protams, ka arī citi ļoti mērķi orientēti pētniecības projekti, MBU un uh, nepieciešama attīstītās jomās. Otrakārt, Baltijas un uh, Centrāla Eiropas valstīs daži ir ļoti tehniski attīstījušies un arī drošības standarti Austrum Eiropas valstīs. Tur jau ir ekscelences centri un mēs arī mācīsimies no labās pieredzes. Un vēl par dažu deputātu jautājumiem. E, es nav atpalikusi pēc GA jautājumos. Nu, jūs ticat šai propagandai, tad ticēsiet arī visai citai. Neuzturēt to personīgi par šādu reakciju, bet es domāju, izsakot to, ka mums ir divi pamatpiegādātāji no uh, trīs labākajiem. Viņiem ir aptuveni 35% no uh, visiem 5G tehnoloģiju jautājumiem, un aptuveni 50% no tā, kas ir būtiskais piegādājums, tehnika un citi un arī uh, tehnoloģijas ir viņu rokās. Un ja četri lielie operatori jūs paskatīsieties un ražotājus, kā komisārs Bretons Nescel teica, 56% no apjoma ir viņu rokās un arī tehnoloģijas. Un mēs atbalstīsim tāpat arī viņus uh, patentu uh, turēšanas jomā. Un vēl Nu, nav vēl tāda īsta 5G tīkla. Tagad ir pāris paziņojumu tirgū. Un tas balsts, tās izmantojot 4G, Korejā tiešām ir ātra multimēdija pieeja. Oh. ASV ir ātra uh, pieeja bezvadu uh, tehnoloģiju izmantošanai mājas, un viņi to sauc par 5G, bet tas tā nav. Tā tad standarts pabeigs izstrādāt tikai nākamgad, un līdz ar to esam realistiski un ambiciozi plāns, izmantojot tos tikai gada beigās izveidojot. Un pabeigt 2025. gadā. Tā tad neļaujot sev teikt, ka mēs esam zaudējuši kaut ko vai atpalikuši. Bretonkunga teiktais ir tas, ka tehnoloģiskā vadība – ir tāda, ka mēs gribam kļūt vēl spēcīgāk izmantojot, attīstot 6G un uzņemoties vadību un arī paplašinot to uz jaunu paudžu tehnoloģijām. Atvainojot, ka tik daudz laika iztērēju un neatbildēju uz visiem jautājumiem, bet detalizēt atbildēšu uz sekretariātām par finansējumu jautājumiem un DFS. Paldies! ģenerāli Sabinski. Es tikai nedaudz gribētu papildināt kolēģa teikto. Un tas, ko es pieminēju savā runā, attiecas uz kopējās drošības un aizsardzības politikas operācijām, militārajām operācijām, bet arī dalību valstis eh, var izmantot 5G eh, tehnoloģijas Mēs esam sagatavojuši patiešām daudz dokumentu pirmām kārtām, lai garantētu kiberdrošību. Piete, pateicoties 5G ir iespējama savienojamība starp dažādiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti pilsoņiem. 5G tīkla uzbūve ir ļoti sarežģīta un tāpat ir tāda kā, tas ir tāds kā mākslīgais intelekts. Un tas nozīmē, ka šie tīkli ir daudz uh, bīstamāki un uh, arī tādiem cilvēkiem ar negodīgiem nolūkiem tas ir liels kārdinājums un tas ļauj arī vienkāršāk pastrādāt noziegums lielākā apmērā. Un ja es runāju par sadarbību starp uh, ES un NATO ir kopīga deklarācija, ko ir parakstījušas abas organizācijas. E, mēs regulāri tiekamies ar kolēģiem NATO. Protams, runājam arī par kiberdrošību un e, rūpējamies par dokumentu harmonizāciju un, protams, vēlamies, lai dalībvalsts arī būtu pietiekami labi sagatavotas iespējamiem e, kiberdraudiem. Mums ir dažāda līmeņa sēdes, arī tādā mm, visaugstākajā līmenī ar virsniekiem. Mēs runājam arī par apmācību, izglītošanu, jo runājot par jaunām tehnoloģijām, tas ir ārkārtīgi būtiski. Cilvēkiem ir jāapzinās, kā vērsties pret šiem draudiem. Ir personas, kas pat neapzinās, ka izmantojot, nu, kaut vai putekļu sūcēju, ja tam, piemēram, var pievienot kameru un mikrofonu, nu, to arī var izmantot, lai iegūtu datus, jūsu personīgo informāciju, to var izmantot noziedznieku, un kādam varbūt tā var likties noderīga. Nu, jums šķiet, ko tad tur tādu par mani uzzinās, bet to var izmantot arī ļaunprātīgos nolūkos. Un to var arī izmantot šantāžai, mēģinot jūs uh, pārliecināt darīt kaut ko tādu, kas nav saskaņā ar likumu. Ja runājam par um, operācijām un arī tādām slepenajām operācijām, mēs uh, tikāmies ar ēnisas ģenerāldirektoru un tika runāts par desmit tūkstošiem 000 kaujinieku par šo iniciatīvu. Tie ir kareivji, kas uh, tiek gatavoti, lai viņi varētu cīnīties ar kiberdrošības draudiem. Man šķiet, par militāro dimensiju man nekas vairāk nebūtu piebilstams. Mums ir jāapzinās, ka mēs nerunājam tikai par NATO izmantotajām tehnoloģijām. Ja runājam par internetu, par lietu internetu, par visām šīm iekārtām, kas ir savienotas ar tīklu, nu tās var izmantot arī netik godīgiem nolūkiem. Tādēļ ir jābūt pareizajam ietvaram, lai uh, varētu arī preventīvi rīkoties, pirms kas tāds tiek izmantots noziedzīgos nolūkos. Paldies, saka priekšsēdētāji, paldies abiem viesiem par šo sniegto informāciju. Paldies, uh, Donahju kungs, varbūt jūs nesat šeit tāds regulārs viesis, uh, un uh, paldies, protams, arī ģenerāli Sabīnskim. chers collègues, je vous propose. Dārgie kolēģi, atsāksim darbu. Tagad būs viedokļu apmaiņa par drošības situāciju Irākā un par Eiropas Savienības misiju kolēģi. Bet uh, ir patiešām grūti. Uh, man runāt, ja jūs runājat vienlaicīgi. Gribēju pateikties eh, Stefano Tomā, kas eh, strādā ārējās rīcības dienestā, ir direktors eh, drošības un miera integrētās pieejas nodaļā, un tāpat arī laipni lūgt Vincenzo Kopolu, kas ir civilo operāciju komandieris arī ārējās darbības dienestā. Dārgie kolēģi, mēs visi esam sekojuši Irākā notiekošajam, esam pieredzējuši, ka mm, bija uzbrukumi Amerikas vēstniecībai un Amerikas bruņotajiem spēkiem, tika nogalināts Irāņu ģenerālis Kvasems Solaimenī un tāpat pēc tam Irāna šāva raķetes Amerikas bāžu virzienā Asadā un Erbilā. Un tas, protams, atkal um, ir uh, sazinājis konfliktu šajā Amerikas Irānas sāncensībā. Un Soleimāni slepkavība arī ir tāds kā pagrieziena punkts šajās Amerikas-Irānas attiecībās. Uh, tas uh, ir patiešām nopietns konflikts sāsinājums un um, tas vēl vairāk paaugstina uh, jau tā Mm, lielo spiedienu starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu un arī Irāku. Eiropas spēki, kas strādā NATO antidaišu koalīcijā, tāpat kā arī ES misijā Irākā, līdz ar to aizvien vairāk tiek apdraudēti, ņemot vērā šo aizvien pasliktinošos situāciju Irākā. Un šī krīze tāpat uh, arī drauda atkal sāsināt konfliktu ar Daešu, un Daeša varētu atkal atgūt spēkus gan Irākā, gan Sīrijā. Irākā jau vairākus mēnešus eh, ir patiešām novērojami vardarbības uzliesmojumi arī pret Irākas bruņotajiem spēkiem. Tādēļ mums vajadzētu uh, vēlreiz pārunāt, ko tad Eiropas Savienība var darīt šajā valstī. Pirms dot vārdu mūsu ekspertiem, es gribēju paust eh, nožēlu par to, ANO pārstāvis attiecībām ar Irāku šodien nevarēja piedalīties, un mēs vēlētos, lai eh, šādi, šādas tikšanās notiktu regulāri. Mums patiešām ir jārunā par parlamenta demokrātisko kontroli. Es patiešām būtu ļoti pateicīga ja jūs arī nodotu tālāk šo ziņu. Mēs vēlētos tikties ar SDS misijas šefu Eiropas Savienībā. Paldies, un tagad Stefano Tomā lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par iespēju uzstāties jūsu priekšā savā prezentācijā. Es runāšu par tiem elementiem, kas ir iekļauti mūsu strateģiskajā pārskatā. Mēs esam jau pie tā arī iepriekš strādājuši, un ģenerālis Kopola stāstīs arī par to, ko tieši veica viņa vadītā vienība. Situācija Irākā ir Mēs patiesībā to nevarējām prognozēt, un pat jau pirms piedzīvotajām grūtībām un visu tā, ko jūs pieminējāt, priekšsādātājs kundze, ir bijuši apjomīgi protesti. Un jūs varbūt arī atminaties, kā Irākas premjers pagājušā gadā atkāpās no amata. Irākā notiekošais eh, ir patiešām jāuztver nopietni, un tas ietekmē arī mūsu misiju. Misiju uzsākām 2017. gada oktobrī pēc Irākas iestāžu lūguma. Eh, jo iestādes uzskatīja, ka mēs, eh, veicot arī strateģiskās konsultācijas, varētu viņiem labāk palīdzēt reformēt drošības eh, mehānismus. Jāsaka gan, ka pēdējā gada laikā situācija ir ļoti strauji mainījusies. Protams, ka mūsu darbu uz vietas uh, ietekmē politiskā un arī drošības situācija valstī un arī uh, progresu panākt nav vienkārši. Jaunā valdība arī šeit nav pārāk atbalstoša. Protams, uz vietas ir jāpiemina arī citas, cities iesaistītās puses, arī militārie spēki. Uh, kas jau pats par sevi ir milzīgs izaicinājums. Mēs eh, piedzīvojām tādu ļoti sarežģītu situāciju Irākā un ehm, pārliecinājāmies, ka Irākas varas iestādes nestrādā pietiekami labi un ar pietiekami lab, lielu atdevi. Tika runāts arī par konstitucionālajām reformām, un mums, protams, neskatoties uz visu to savu darbu vajadzēja turpināt, koordinējot arī mm, aktivitātes ar citiem starptautiskiem spēlētājiem. Un, protams, mēs mēģinām apzināt, ko tad darīt, kā rīkoties tālāk. Jāsaka, esam nonākuši pie secinājuma, ka mūsu klātbūtne ir vēl vairāk nepieciešama nekā līdz šim. Uh, Šo gadu laikā mums ir izdevies um, izveidot tādu tīklu, un Eiropas Savienība ne tikai tās misijas uh, veidolā, bet visā kopumā tiek uzskatīta Irākā par tādu uzticamu partneri. Mēs esam tāds neitrāls vidutājs. Uh, un šī loma noteikti ir jāpatur prātā. Un EUAM, tātad šī atbalsta misija ir um, ļoti augsti vērtēta. Un EU AMA klātbūtne ir uh, ļoti būtisks arī drošības garants. Uh, mēs, protams, esam arī uzreiz stāstījuši, kāda ir mūsu mērķi un ka mēs vēlamies garantēt stabilitāti saskaņā ar mūsu pilnvarām. Tās pārmaiņas, ko esam piedzīvojuši Irākā, ir ļoti tālajošas, plašas un Irāka nereti ir uh, tāds kā lakmus papīrs testam uh, notiekošajam visā reģionā. Un kaimiņu valstīs uh, notiekošais, protams, to ietekmē tiešā veidā. Paldies, un tagad došu vārdu ģenerālim Kopalam. Paldies! Paldies visiem! komitejas locekļiem, paldies Eiropas parlamenta deputātiem, eh, ka mani šodien uzņēmāt. Es tagad neatkārtošu kolēģi teikto par drošību Irākā pēc ģenerāļa Soleimani nogalināšanas. Gribēju tikai piebilst, ka EUAM turpina savu darbu, neskatoties uz to, ka patiešām riski aizvien turpina pieaugt. Mēs vēlamies arī sniegt atbalstu valsts institūciju atjaunošanā un uh, garantējot pilsoņu drošību. Mēs saprotam, ka tas ir darbs, kas prasīs ilgu laiku un nevaram rezultātus gaidīt uh, ļoti ātri. Ir uh, vērts atzīmēt, ka tajā sēdē, eh, kas notika pagājušajā nedēļā ar Irākas eh, vēstnieku un misijas pārstāvi. Vēstnieks ļoti skaidri nodalīja ārzemju, ārvalstu trupas, eh, kurām vajadzētu no valsts doties prom, tāpat kā EU am misijai. Tātad EU e AM misija eh, tika atzīta par kaut ko, tātad tā tika nodalīta no citām ārzemju struktūrām un vienībām. Misija sniedz atbalstu, strateģiskas konsultācijas Bagdēde, Bagdādē, lai varētu garantēt eh, civilo aizsardzību, un mēs arī vēlamies sniegt atbalstu gan reģionā, gan arī eh, provincēs. Uh, Un e, pretēji citām misijām mēs šeit iekārtas un tehnoloģijas e, saviem partneriem nepiedāvājam. 2017. gada oktobrī šī misija tika izveidota, tā, tā ir pati jaunākā ES Irākas misija, un e, Centrāla Āfrikas Republikā nākam mēnes tiks izvietota misija. Un mums jau visai īsā laika brīdī izdevās uh, savas pozīcijas uz vietas nostiprināt, un uh, personāla skaits arī ir pieaudzis no 30 uz 60, lai varētu labāk uh, pildīt savus pilnvars. Misija ir uh, ļoti daudz strādājis, lai mēs būtu uzticami partneri Irākas uh, aliansei, un mēs arī uh, sniedzam garantijas, sniedzam konsultācijas drošības jomā, vēlamies palīdzēt arī Irākas valdībai īstenot valsts drošības stratēģiju. Un līdztekus Nacionālās drošības stratēģijai mēs arī palīdzam viņam izstrādāt uh, antiterorismu stratēģiju un cīnīties pret noziedzību. Un uh, tiek arī daudz strādāts uh, izlūkošanas jomā, un pateicoties mūsu resursiem, misija varēja sarīkot pirmo sēdi par valsts integrēto robeža apsardzes sistēmu kopīgi ar Frontex uh, speciālistiem. Misija ļoti cieši sadarbojas ar ES delegāciju Irākā, lai uh, varētu visas uh, šīs aktivitātes labāk koordinēt. Civilās uh, aizsardzības, eh, civilās drošības sektors ir jāreformē un tāpat ir, eh, protams, jārunā par Eiropas Savienības eh, rīcību uz vietas. Mūsu misija atbalsta tādus tālajošus ilgtermiņu procesus, bet gribēju pastāstīt par dažiem panākumiem. Pēc tam, kad Irākas drošības spēki uh, pietiekami labi nevarēja reaģēt uz uh, demonstrācijām. Mēs organizējām, par, mēs organizējām semināru par to, kā policijai izturēties šādos gadījumos. Uh, E, izmantojot e, pārskatu atbildības un proporcionalitātes principus. Mēs runājam arī par jauna policijas likuma ieviešanu Irākā. Ir, protams, jābūt labākai um, komunikācijai ar pilsoniskās sabiedrības platformām, sadarbojoties ar NVO, ar dažādām reliģiskām un etniskām grupām. Un, protams, arī um, jābūt dialogam ar tieslietu ekspertiem un policiju. Mēs runājām arī par uh, kultūras mantojuma aizsardzību. Mēs uh, sadarbojamies ar Interpolu, lai varētu labāk izsakot uh, terorisma finansēšanas avotus un uh, bija arī, kā jau minēju, šī uh, tikšanās ar Frontex un um, Irākas robeža mm, apsargiem. Uh, Ir jāpiemina arī uh, saskaņošana ar uh, tiesiskuma principiem. Protams, uh, drošības situācija ir ierobežojusi arī pārvietošanās brīvību. Misija vēlas garantēt uh, nepieciešamos drošības pasākumus. Par to pēc dažiem brīžiem vēl runāšu, neskatoties uz visiem lieliem izaicinājumiem. Protams, mums ir jārunā par politisko situāciju, premjera atkāpšanās novembra beigās. Uh, nozīmē to, ka mums ar jauno premjeru atkal ir jāveido dialogs no jauna un um, Irākas partneri nevienmēr ir izrādījuši gatavību uh, tikties ar EUAM uh, konsultantiem un speciālistiem, tādēļ mums bieži vien ir uh, jāizmanto tāda proaktīva pieeja turpināsim, mēs turpinām uh, sniegt konsultācijas par uh, cilvēktiesību ievērošanu, tad, kad policija apspiež uh, protestus un demonstrācijas, tiek runāts arī par uh, cilvēktiesību mehānisma izveidi. Ir uh, labāk jāiesaista pilsoniskā sabiedrība mūsu darbā, tā mēs arī, protams, varam uh, garantēt vairāk drošības. Un mūsu pasākums ir iespējams ieviest efektīvākā veidā. Situācija valstī gan ir ārkārtīgi um, sadrumstalota, ņemot vērā arī dažādu paramilitāro spēku aktivizēšanos. Konflikti var uzliesmot jebkurā brīdī un jebkurā vietā, un to mēs uh, katru dienu savā darbā ņemam vērā. Pēc janvāra sākuma notikumiem 20 eh, no mūsu 60 darbiniekiem ir uz vietas Irākā eh, vairāki bija devušies prom eh, ziemas atvaļinājumos, un misija ir pārtraukta līdz mājām. Tad, kad es pats pirmdien došos uz Irāku, tad es izvērtēšu situāciju uz vietas un mēģināšu apzināt, vai var tā tad atkal mūsu darbinieki atgriezties Irākā un kā varētu labāk izveidot šos kontaktus ar pilsonisko sabiedrību. Un es gribētu, protams, lūgt arī vietējo partneru atbalstu. mūsu darbinieki kādu brīdi eh, nedrīkstēja pamest eh, bāzes teritoriju. Viena bāze atrodas kādreizējā zaļajā zonā un viena sarkanajā zonā. Tas, ka mūsu bāzes ir eh, divās vietās, nozīmē to, ka personāls var pārvietoties, ņemot vērā mm, dotajā brīdī valdošo uh, drošības situāciju. Zaļā zona ir tuvāk arī ASV vēstniecībai, kas nav mazsvarīgi. Tagad uh, mūsu darbinieki var pamest bāzi tikai operatīvu iemeslu dēļ, piemēram, arī lai dotos uz iekšlietu ministriju, kur ir kopīgo operāciju centrs. Mēs tur esam izveidojuši vienību, tur ir īpašs kabinets, ko mēs izmantojam konsultācijas procedūrām un citām norisēm arī tiekoties, protams, ar iekšlietu ministrijas darbiniekiem, kā arī koordinējot darbu ar starptautiskām un arī vietējām iestādēm. Kopumā situācija ir stabila, līdz šim brīdim nevienam mūsu darbiniekam nav uzbrukts, un arī mūsu bāžu štābu tuvumā nekad nav bijis neviena uzbrukuma. Protams, demonstrācijas turpinās, bet līdz šim brīdim apdraudējumu nesam izjutuši. un esmu visai pārliecināts, ka pēc pirmdienas vizītes mums vajadzēs pārskatīt savu darbību, plānojot aktivitātes tuvākajā nākotnē. Mēs, protams, savu klātesamību uz vietas varam paplašināt, palielināt, un arī uh, palielināt mūsu atpazīstamību, atbalstot vietējās iestādes. Paldies! Paldies, ģenerāli! Tagad es piedāvāju pāriet pie uh, deputāta jautājumiem. Sāksim ar Noimans kundzi no zaļajiem. Paldies! Tamā kungs, Kopals kungs, man ir daži jautājumi. Jūs teicāt, ka 60 darbinieki papildus ieradušies uz vietas eh, kopš pēdējā mandāta pirms gada. Un kopš tā laika esam redzējuši satraucošas tendences Irākā. Eh, pirmkārt, šī misija ir eh, par drošības reformu ministrijā, un tā pašā laikā mēs redzam, ka tiek šauts uz miermīlīgiem pretestētājiem, nogalinot tūkstošiem cilvēku, un neizskatās, ka um, Eiropas Savienība ļoti strikt par to izteiktos. Tātad, uh, kāda jēga ir apmācīt uh, policiju, ja ir PMF un citi drošības spēki, kuri uh, rīkos pilnīgs pretēji nekā tam, ko mēs cenšamies panākt. Un tad uh, redzējām, ka protestētāja aicina Eiropas Savienību rīkoties, jo mūs uzskata par eh, neitrāliem eh, spēlētājiem, lai veicinātu dialogu starp eh, protestētājiem un valdību. Nesmu redzējis nekādu rīcību no es puses, un janvārī Soleimani tika nogalināts Irākas teritorijā, kas NATO karavīrus, jo īpaši ASV karavīrus nostādīja ļoti neērtā ne, ne situācijā. Uh, vai viņi tur vispār vēl ir gaidīti. Un es uh, redzu, ka Eiropas Savienībai ir jāpastiprina savu darbību gan civilajā jomā, gan drošības sektora reformā, un tāpēc mans jautājums ir ņemot vērā pēdējo notikumu attīstību un to, ka tagadējais mandāts tiek pārskatīt, kā uh, jūsuprāt, mandātam ir jāmainās, lai mēs kaut ko būtiski mainītu uz vietas, un ja mums neizdosies pārliecināt dalībvalsts šo mandātu mainīt, vai ir jēgas um, turpināt uh, tur strādāt ar 60 cilvēkiem, ja uh, ir šie izaicinājumi. Tagad uh, Mihails Galers no ETP lūdzu. Jā, paldies, liels paldies. Mans jautājums uh, iet līdzīgā virzienā ņemot vērā Irākas sabiedrības eh, sašķeltību starp šītiem un sunītiem, šīm divām kopienām, un ņemot vērā to, ka jebkādas drošības sektora reformas eh, būtu arī jāskata tādā kontekstā, ka eh, visi iedzīvotāji uzskata drošības spēku par saviem uh, spēkiem, un tur vajadzētu būt vismaz kaut kādām minimālām lielo mazākumtautību kvotām. Ja, piemēram, tas būtu 60 pret 40 šītu sunītu pārstāvniecība drošības spēkos, vai tā tas ietilpst mūsu reformu mandātā pārliecināt viņus, ka, lai izveidotu kopīgu valsti, tad arī tādos jutīgos uh, publiskos sektoros, kā drošības spēkos un policijā un citur, šīm iedzīvotāju sastāvam arī jātiek atspoguļotam pienācīgi, vai tā ir a, reformas sastāvdaļa. Jūs teicāt, bet vēstnieks teica mums, ka mūsu civilā misija nav efektīva, vai jūs izmantojāt, vai viņš izmanto šo iespēju, lai to konkretizētu. Pirmkārt, uh, vai parlaments beidzot uh, sekos uh, valdības rekomendācijām, vai um, Amerikas spēki tiks aicināti strādāt pie um, izvešanas plānu, vai tas ir teikts arī mūsu spēkiem, un kāda ir pēdējā situācija šajā kontekstā. Un kurdu daļā jūs uh, teicāt, ka jums ir cilvēki arī Erbilā. Es uh, pieņemu, ka Tur ir nedaudz vieglāk sadarboties ar iestādēm, jo tur galvenokārt viss ir mierīgi un viņiem nav šī te divu kopienu problēma, kas uh, savā starpā īpaši labi nesatiek. Paldies! Paldies! Kristus kungs, lūdzu! Paldies! Man ir daži jautājumi, jo es cenšos saprast, kas notiek Irākā, jo Vairāk eh, problēma ir Irākā, jo uh, tas pats arī notiek Sīrijā, jo smagāka kļūst bēgļu problēma Grieķijā un visā ES. Pirmais jautājums ir saistīts ar to, ka tik cik es zinu, Irāka ir otrais lielākais naftas eksportētājs OPAK uh, dalību valstu vidū un lasīju, ka tie ir 5 miljoni barelu dienā, kas ir uh, milzīgs apjoms, un liela daļa naudas ar to arī ir saistīta. Kā jūs skaidrojat to, ka uh, Irākā cilvēki tik nabadzīgi, jo ieņēmumi ir, vai tā ir uh, valdības korumpētība, uh, vai te ir vainojams starptautiskā uzņēmuma, kāds ir jūsu viedoklis? Otrs jautājums, kas man ir, ir, kas notiks Irākā? Protams, ka ir uh, spriedze starp Irānu un ASV. Šīti ir visspēcīgākie uh, politiski un arī uh, bruņoto spēku ziņā. Tā pašā laikā protesti, kas notika um, pēdējā mēneša laikā, no tā, ko es šodien lasīju Financial Times, tie vēršas plašumā, um, bāršas virzienā, ja nemaldos. Uh, Vai tas ir saistīts ar eh, sabiedrību Irākā? Eh, liela daļa sabiedrības negrib eh, nekādu saikni ar politisko sistēmu. Vai viņiem ir izredzes, ka šādi te protestētāji, kas, protams, tiek apspiesti, valdības spēki uh, apspiež demonstrantus. Ļoti daudzi cilvēki ir arī nogalināti. Un visbeidzot, kas notiek ar Eiropas militāro klātbūtni? Lasīju, ka viņi ir pārvietot uz Kuveitu, lai viņi būtu drošībā, vai jūs varētu mūs par to informēt? Paldies, Kris Pēters, lūdzu. Paldies, priekšsādātais kundze, paldies arī viesiem par sniegto informāciju. Vakar mums bija izdevība runāt ar Stoltenbergu no NATO, un viens ļoti interesants jautājums bija, eh, cik patiesi ir eh, ASV prezidenta paziņojumi par NATO kas aizvien aktīvāk iesaistās vidējos austrumos, un atbild bija tāda, es nevaru atbildēt, jo mēs esam iesaistīti daudzās diskusijās, bet uh, ir iespējams, ka NATO tur darīs vairāk nekā agrāk. Tas tā bija ne tikai militārā līmenī, bet arī strādājot pie citiem jautājumiem. Mans jautājums ir pirmkārt, vai jums arī ir šī informācija, un otrkārt, ja jums ir šī informācija. Žēl, ja jums šī informācija nav, bet ja tā ir, kāds ir jūsu viedoklis, un ja jums nav, tad ko jūs par to domājat? Un treškārt, kāda būs ietekme uz eh, ES darbību eh, lielākai NATO iesaistēji reģionā? Paldies! Paldies! Berkungs no ID, lūdzu! Mans jautājums ir vērsts Kopalas kungam. Paldies par jūsu brīfingu. Tas bija ļoti īsi un interesanti. Trīs īsi jautājumi. Pirmkārt, vai jūs varētu apliecināt, ka misija šobrīd uh, ir tā sauktajā standby režīmā? Otrakārt, kāda īpaša drošības pasākuma, ja par to varat runāt, jums ir vai citiem ir uh, personālām, kas ir Irākā, kas ir bijis jāveic, ņemot vērā tagadējo situāciju? Un treškārt, vai uh, jūs esat pamanījuši atšķirības sarunās ar jūsu Irākas draugiem un sarunu partneriem, proti, ka ES tiek uztvert savādāk nekā ASV. Paldies! Pap Papadākis kungs, lūdzu. Paldies. Es runāšu grieķu valodā. Νομίζω ότι πλέον τα παραδείγματα δεν είναι. Ja, es domāju, ka paradigmas attiec ne tikai uz Irāku, mēs eh, varam no tā secināt arī eh, kaut ko par eh, Sīriju un Irānu. Tur ir runa par ilgadīgiem konfliktiem, okupācija, bombardēšana, cilšu cīņas, un tagad mums ir jāizdara secinājumi no līdzšējienējās Savienoto valstu un Eiropas Savienības un arī NATO rīcības un darbības. at, attīstības centrā ir uh, okupācijas pārtraukšana. Šī okupācija uh, jau vispār noved pie tagadējās situācijas Irākā. Un kam tad tas nāk par labu, ja tiek pārtraukta okupācija vai notiek citas lietas, kā izskatās ar armijas kontroli? kurš šobrīd kontrolē bruņotos spēkus, kam ir virsroka, domājot kaut vai um, par konfliktu ar Irānu. Tur arī tautas spēki būtu jā iekļauj uh, bruņotajos spēkos un militārajā plānošanā. Merci. Paldies. Un tagad Reņū Europa pārstāvis lūdzu. Well, thank you. I guess one of the... Paldies. Es domāju, ka viens no notikumiem, kas attiecas uz Irāku un tieši ietekmē mūs šeit uh, un Eiropas drošību, ir attīstība, kas ir saistīta ar ISIS un citām teroristu organizācijām. Uh, un tas ir eh, diezgan skaidri redzams, eh, ka eh, šā gada sākuma notikumu rezultātā un arī cīņa pret ISIS Irākas teritorijā, un tas ir saistīts arī ar notikumiem Sīrijā, ka tas, šī cīņa tiks vājināta. Un šajā izpratnē es gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu, kā jūs uh, vērtējat tālākās pretterorisma aktivitātes Irākā, ņemot vērā starptautisko un Eiropas klātbūtni, un kāds ir uh, šo notikumu uh, kaitējums šai cīņai, un kādas ir iespējamās sekas tuvākā nākotnē un arī strateģiski. Merci. Paldies! Skietedāls kundze, eh, Irākas delegācijas priekšsēdētāja ir pievienojusies mums, vai jūs gribat izteikties? Thank you very much. Liels paldies, un man jāatvainojas tiešām, ka es nokavēju. Bija nodarbinātības komitejā, kur tika prezentēts mans ziņojums. Dažkārt uh, ļoti neveiksmīgi ir saplānotas sanāksmes. Paldies par ielūgumu, Lozo kundze. Es to tiešām augstu novērtēju un es, eh, jā, es saprotu, ka man pašai runājot nav vajadzīgs savstīgs. Es domāju, ka ir skaidrs, ka mēs esam izšķirīgi svarīgā fāzē un pieskaroties tām galvenajām, ko gribēju teikt, eh, sēda komitejā šodien ir um, tas, ka mēs redzam, ka Irākas parlamenta rezolūcija, kas tika pieņemta galvenokārt šīītu deputātiem to atbalstot, un tur bija runa par ārvalstu spēku izraidīšanu no valsts. Eh, tas ir ļoti negatīvi, un tas eh, um, vājinātu startautiskos partners cīņā pret eh, ISIS un tas vājinātu mūsu iespējas sasniegt mūsu kopīgos mērķus un uh, Jūs varbūt zināt, ka Zviedrija ir viena no tām valstīm, kurai ir Irākā savi karavīri. Zviedrijas operācijā ietilpst apmēram 70 darbinieku, kuru uzdevums ir Irākas bruņoto spēku konsultācija un apmācība cīņā pret Daešu, un tā, uh, šīs mācības vēl nav beigušās. Bāze, kur uh, Zviedrijas karavīri atrodas, ir Kamtādžai, tikai 30 km no Bagdādas, un tā ir bijuši vairāk uzbrukumi pēc Soleimānī uh, nogalināšanas un Zviedrijas uh, pārstāvi saka, tās ir citas grupas, ne tikai Irāns revolucionā gvarda. Spēku izvešana no Irākas uh, novērsīs, eh, no, novadīs pie tā, ka Irānas bruņotie grupējumi eh, kontrolēs šīs teritorijas Irākā. Un eh, tas ir nopietnas drauds Irākas pašu suverenitātei. Un es gribu tiešām uzsvērt to, cik pozitīvi ir līdz šim sasniegtie ESAM e misijas rezultāti. Uh, strādājot pie drošības sektora reformas, un uh, situācija aizvien uh, bīstamāka kļūst Irākā, un uh, ES un dalību valstīm ir jāsniedz atbalsts Irākas drošības spēkiem tikai tad, eh, kad uh, valsts institūcijas būs spējīgas konsolidēt stabilizāciju un novērst konflikta atjaunošanos, tikai tad, uh, Eh, valsts varēs tiešām kļūt par patiesu demokrātiju. Noslēgumā gribētu uzsvērt, ka Eiropas parlamenta delegācija attiecībām ar Irāku sadarbībā ar atbilstošajām komitejām turpinās cieši uzraudzīt drošības situācijas attīstību Irākā, un es ar prieku gaidu sadarbību ar šo komiteju. Un šajā izpratnē aicinu kolēģus piedalīties sanāksmē, kas notiks 23 Eh, janvārī kopā ar Irānas un Arābu pusals eh, sanāksmi, kas būs veltīta vispārējai uh, Irākas un vidējo austrumu situācijai. Paldies! Liels paldies! Tagad uh, Tomā kungs un Kopols kungs jums vārds lūdzu. Okay, merci and many thanks for. Paldies, un paldies par dažādiem jautājumiem. Nu, no, šo jautājumu kopums ir ļoti skaidri ārpus tā, ko var atbildēt, taču e, izteikšu pāris komentārus. Nu, tā tad viens no jautājumiem bija, kā e, iedzīvotāji uztver, jo vai viņi Irākas e, valdības atbildi uz protestiem atbalsta vai tolerē. Nu, teiksim, ar to, ka, teiksim, ka šī misija ir padomdevēja strateģiskā līmenī un mm, raugās uz atbilstību cilvēktiesību jautājumiem institūcijās. Tā tad nav tieša mandāta, bet eh, mūsu redzējums ir tāds, ka misijas klātbūtne strateģiskā līmenī struktūra iekšpusē, drošības sektorā Irākā ir elements, kas ļauj mums redzēt, kas notiek, un arī netieši kontrols un pāraudzības elements. Kādēļ mēs uh, nesam uh, atbildēs? Tā tad tas ir uh, jautājums par Irākas puses eh, spējām. Un um, nākamais jautājums - mandāts un kapacitāte un šis um, sarežģītais uh, laiks. Tātad strateģiskais pārskats, uh, ko piedāvājam, pievērš šim jautājumam tādā izpratnē, ka mēs vēlamies jautāt ar tēmām, kas ir strateģiskā līmenī un kas skar drošības spēku kapacitāti, lai tie būtu efektīvāki. Nu, piemēram, uh, robežu pārvaldība. Un uh, pievēršamies īpaši pretterorismu pasākumiem. Tāpat arī diskusijas uh, par uh, cilvēka resursu mm, attīstību un menedžmentu. Jūs varat pajautāt, nu kāds uh, ir šis uh, jautājums, tas ir cīņa pret korupciju, Un arī jautājums par to, kur tad ir šie būtiskie spēki, tad, kad nepieciešami. Un tā tad pieejas jautājums. Nu, kāda ir ietekme? Tātad pieeja ir uh, ierobežota. Un tas uh, ļauj mums uh, tiem jautājumiem pievērsties, kas ir ļoti būtiski nākotnē. Mēs varētu teikt, ka cīnoties pret ekstrēmismu ir iemesls, lai turpinātu sadarboties ar viņiem un arī no viņa puses, lai būtu iemesls sadarboties ar mums tāpat jūs. Ļoti skaidrs aspekts mūsu klātbūtnes pagarinājums. Tātad tas ir ne tikai vietējās, bet lēmuma piešķiršanas jautājums. Ne tikai es strādājot Bagdādē un sadarbojoties ar autoritātēm, bet arī katrā gadījumā iespēja. NATO. Misija sadarbojas ar NATO un arī Irākā. Ļoti nozīmīgs elements. Un ar, ja strādā ar tādiem jautājumiem kā atbildība, Irākas spēkos atskaišu jautājums un sniegšana, dzimuma jautājums un vēl kultūra mantojuma aizstāvība. Es zinu, ka tas liekas tāds ļoti nebūtisks jautājums bez dziļākas nozīmes, bet tas ir pirmā reize, kad misija ir mandātā ietvaros kaut ko tādu, kas ir pievērsusies šim jautājumam, tāpat arī terorismu finansēšanas apkarošanas jautājumam. Un interesanti ir tas ka Irākas uh, spēki ir uh, sadalīti ļoti daudzās uh, jomās, bet visi ir pārliecināti par uh, senās uh, Sīrijas un Babilonas uh, vēsturi un arī kultūra vēstures jautājums samazina dalījumu un veicina vienošanos. Līdz ar to tas nav tik ļoti uh, neliels jautājums, bet gan uh, nozīmīgs. Thank you. Thank you, Stefano, and I totally agree with uh, what Stefano said. Nu, pilnībā uh, piekrīt tam, ko uh, Stefano teica, bet es uh, nu, tā tuvāk um, izvērtēšu tos jautājumus kas bija uzdoti jau sākumā. Misija sākās ar 30, tagad turpinās 60 cilvēku spēku. Vai tas ir dramatiski mainīts situācija? Nē, ne šodien, ne rīt, ne parīt. Nu, tas tā ir. Bet mēs esam šeit, un mēs esam ministrijās, un mēs mūsu vēstījumu aizvien dodam. Un mēģinam augstāko menedžmentu atrast un mūsu ziņas viņiem nodot. Mums ir mandāts. Mandāts ir uh, dot padomu strateģiskā līmenī. Un tur, kur 600 tūkstoši cilvēku ir uh, pārvaldē, viņi nezin, kas te ir pa cilvēki un kādi, vi, kur, un, kur viņi ir. Un ASV savukārt veido projektu par datu bāzes kompleksu sistēmu. Uh, cilvēku resursu uh, menedžmentam. Viņi var samaksāt par šo sistēmu, bet Irākas puse pat labi nespēja to uh, pat uh, pārvaldīt, jo tā ir ļoti kompleksa. Tad mēs ar ASV kopā mēģinam tātad ES-US sadarbību, un mēs mēģinām šo projektu kopā īstenot. Tātad tehniskā spēja un policijas iespējas. Runāt par NATO. Mēs koordinējam darbu ar NATO, ar koalīciju un ar visiem. Kā mēs to vienmēr esam darījuši, lai arī kur tas būtu, mēs vienmēr koordinējam visu. Nav teikts, ka visi ar mums koordinē darbību, bet nu, tas ir kaut kas uh, cits. Vai uh, rīt būs uh, liela atšķirība pēc mūsu darba? Nē, tā tas nebūs, bet mums ir jāuzsver, ka. Uh, mums ir jābūt, mēs bijām 30, tagad esam 60 un visdrīzāk, ka būs vēl vairāk personāla. Tad, kad dalībvalsts sapratīs, ko tās grib panākt Irākā un kāda ir viņa mērķi. Policijas jautājumi, demonstrācijas janvāra problēmas, un mums bija fizikli jāpārtrauc uh, kontaktēties ar viņiem, diskutēt. Uh, mēs samazinājām mūsu klātbūtni tieši uz vietas, un tā ir mana personīgā atbildība. Vai visi 60, nu labi, 40, kas nav um, centrā atgriezties Irākā, bet pirms to darīt es gribu uh, doties uz uh, Irāku un paskatīties, un galu galā es uh, esmu Briselē, bet mani, uh, mani spēki ir uh, tur uz vietas, un respektīvi man ir jāzina, kas, kas viņus sagaida. Mums tas ir jādara, šeit nav nekādas alternatīvas. Mēs sākām pēc diviem gadiem, mandāts nebija ambiciozs, nē, nu labi, mēs esam uh, izvērtējuši uh, mandāti, uzlabojuši klātbūtni, un mēs visdrīzāk arī turpināsim. Uh, klātbūtni. Bet uh, to varam izvērtēt, uh, raugoties uz to, kā laiks paiet. Mēs jau esam uh, valstī uh, viesojušies dažādos uh, reģionos. Uh, diskutējuši ar policijas komisāriem un daudzi lūdz plašāku atbalstu. Tātad kaut kur jau mums ir jāsāk. PCE bija uh, iespēja paplašināt mūsu klātbūtni. Un tad mēs turpināsim tāpat kā citām uh, misijām, kā ar uh, Ukrainu vai S4 un uh, ar Ukrainu uh, sadarbojoties šajos jautājumos. Tātad tas ir process, kas mainās. Uh, un mēs uh, turpinam šo procesu. Pro, turpinam ar proaktīvu pieeju, jo tas uh, veids, kā mēs uh, izprotam mandātu, died mums iespēju uh, piemēroties situācijai un tāpat arī izmantot tos resursus, kādi mums ir. Uh, tajās jomās, kur mēs domājam, ka mēs varam kaut ko sasniegt. Ja mēs nedomājam, ka varam neko sasniegt kādā noteiktā jomā, nu, piemēram, pretterorismu jautājumos, tad mēs mūsu uzmanību pievērsīsim kam citam, kur mēs varam vairāk ko sasniegt. Mēs mēģinam uh, sasniegt vislabāko rezultātu, bet, nu, uh, esam 60 un jau no nu 60 uh, padomdevēju, drošība, komunikācija, IT, nu pilnīgi visi hibrīdu uzturētāji, datoru uzturētāji un tā tālāk. Tātad 60 ir kopējais skaits un, protams, arī vietējie darbinieki. Nav nekāda cita ceļa, kā atbildēt uz šo jautājumu. Nu, dažkārt ir. Ko vēlamies sasniegt? Kāds ir mandāts? Kāds ir Eiropas Savienības ambīciju līmenis Irākā? Un atbilstoši tam varu teikt, ka mums ir uh, vajadzīgi 6, 600, 6000. Irāka nav maza valsts. Ir jāievēro tas, ka ja mēs vēlamies uh, Bagdādē un uh, varbūt uh, rīta valstī, valsts iekšienē un uh, būtu redzamāk, mums būs vajadzīgs vairāk resursu. Un vēl dalībvalstis jau ir strateģisko pārskatu pieņēmuši, mēs turpināsim procesu un redzēsim, kā būs. Bet negaidiet revolūciju, kas notiks rīt pēc šī mandāta pildīšanas, bet esiet droši, mēs esam uh, lai aktīvi strādātu, nevis uh, nogaidītu ar uh, resursiem, kādi ir. Un, protams, esošajā drošības situācijā. Iekšietu uh, ministrs gadu nebija nosaukts, nominēts. Un tas ir mūsu galvenais sarunu partners. Un tagad ir viens, kas uh, pārstāv policijas spēkus. Nu, vismaz viņš var saprast, par ko mēs runājam. Paldies! Mans jautājums bija par uh, EASA un vai tas uh, ir, da, tā ir daļa no jūsu misijas, lai drošības spēki būtu reformējami un uh, sunītu un šītu uh, iedzīvotāju uh, grupas, jo vēsturiski mēs redzam, ka šīs grupas ir. Uh, konfliktējušas, un ja tos varētu vienā policijas spēkā integrēt, vai tas ir mandāta daļa vai filozofiska pieeja, vai mēs akceptējam to, ka ir uh, šīta policijas uh, spēki, vai jūs zinat, kādi ir um, Nacionālās sastāv ministrijās? Nu, nē, man nav tādi skaitļi, nevar jums to pateikt. Bet nu tā vispārēji runājot. Bet veidojot nu, tādu spēcīgus uh, policijas uh, spēkus, tas palīdzētu vienotībai, tad atbildi ir jē. Vai tā ir pieeja no augšas lejā vai no lejas augšā, nu tad par to ir jādiskutē. Vai mēs varam uzspiest to no augšas? Nē. Vai mēs varam ar kopēju vietējo pārvārti menedžēt eh, Bagdādē un ārpus Bagdādas, eh, um, diskutējot operacionālos, nevis politiskos jautājumus ar visiem līmeņiem un mēģināt atrast um, tādus kopējus risinājumus, kas nākt par labi uh, dažādās uh, valsts uh, grupās un veidot policijas spēkus, kas uh, 20, 30, 40 gados vai varbūt pēc diviem gadiem, nezinām to, redzēsim, lai viņiem būtu uh, pamatīgs uh, vienotības uh, efekts. Nu jā, es domāju, ka jā. Jā, mēs varam kaut ko darīt, bet mums ir jāturpina mūsu iesaisti, un kā jau teicu iepriekš, man ir Bosnijas pieredze. Bosnija ir atšķirīga, bet nu galu galā ar trīs lielām etniskām grupām un 15 policijas spēkiem. Negribu teikt, ka Irākā situācija ir sliktāka nekā tā bija Bosnijā, bet, nu, Bosnija, protams, drošības jautājums bija pilnīgi cits. Bet tās, izspē, tās izmaiņas, kādas mēs sākām, mēs no augšas lejā sākām darboties bet no pieejas nolēs augšā, tad jā, vai perfekta rezultāti? Nē, vai labi? Jā. Vai varam līdzīgu uh, stratēģiju ilgtermiņā varam pielietot valstī kā Irāka? Varam mēģināt. Madam Neumann. Neumans kundze. Paldies par jūsu ļoti skaidro uh, stāstījumu un viens jautājums, ko jūs neatbildējāt uh, par dialogu ar protestētājiem. Es zinu, ka tas nav nu, īsti mandāti izpratnē strikti, bet jums ir uh, saiknes ar es delegāciju un tas uh, iespaido iekšlietu ministriju vai pāris mēnešus uh, būs uh, tāda paša, ka tiks šauts un uh, ar um, asargāzu uh, protestētāji kliedēti. Kāda ir jūsu pieeja? Nu, kā jau brīfingā um, teicu ES un misijas kontakta ar pilsoniskiem spēkiem pieauga. Kļūst arī skaidrāk, un šī dialoga ietveros mēs, protams, mēģināsim diskutēt ar citiem jautājumiem par drošību. Vai mēs varam iesaistīt ar demonstrētājiem? Nē, nevaram. Jo tā būs mums liela problēma. Bet vai mēs varam? Bet mēs darām to, vai mēs varam uh, kontaktēties ar uh, pilsonisko sabiedrību un ar tiem, kam mēs dodam ziņas vai arī uzņemam viņu uh, ziņas. Tad mēs to darām. Jā, mēs to darījām. Nu, mēs mēģinām iesaistīt drošības situācijas risināšanos. Un dažkārt esam arī nedaudz ierobežoti pārvietošanās uh, iespējās un tajā, kas ir klāt. Bet nu, situācija ir mm, samērā stabila. Līdz ar to es domāju, ka pēc īsa brīža mēs varēsim reiķināties ar plašāku pārstāvniecību uz vietas, un tas arī uzlabos mūsu spējas uh, diskusiju aptvērumu. Paldies! Paldies! Paldies mūsu abiem runātājiem. Es domāju, ka jūs jau redzējāt, cik ļoti šīs apakškomitejas deputāti ir ieinteresēti no vienas puses ESEM eh, e un Irākas jautājumu risināšanā. Tāpat arī jautājumu, kas ir Irākā un arī dažādu spēku darbība, arī dažādu komandu modeļu spēku. Zinu, ka noteikumi pret jums attiecas, bet, protams, Un papildus visam tam, kas ir teikts, drošības un aizsardzības apakškomiteja ļoti aktīvi jūs atbalstīs jūsu darbā. Paldies! Chers collègues, je crois qu'il y a un principe sur lequel. Darbie kolēģi, es domāju, šajā komitejā esam vienojušies par sekojušu principu. Tie, kas kavējas, nu viņu dēļ nevajadzētu ciest tiem, kas ierodas laicīgi. Tas attiecas gan uz mūsu viesiem, gan arī deputātiem. Toči kundze eh, nedaudz kavējas, bet viņa man par to brīdināja. Tagad mēs runāsim par um, kopīgās um, drošības un aizsardzības politikas desmitgadi. Šodien pie mums ir ieradies Kristofers Meijers, kas ir Eiropas politikas profesors uh, King's College Londonā. Un pēc ir ieradies arī Piers Vimon, kas ir kādreizējais Francijas vēstnieks, viņš tagad strādā Carnegie Europe universitātē, Točī kundze ieradīsies kuru katru mirkli, un tāpat ir klāt Bruks Tigners, kas ir Jane's Defense Weekly žurnāla žurnālists. Kristofs Mējers mūs iepazīstinās šodien ar četriem īsiem pētījumiem, ko esam pasūtījuši, un pastāstīs arī par Eiropas un starptautisko drošību un izaicinājumiem, kā arī nākotnes prognozēm. Jūs jau visi esat saņēmuši, cerams, šīs prezentācijas, šos pētījumus. Uh, Es ceru, ka tas izraisīs tādas interesantas diskusijas un arī to, kā attīstīt mūsu kapacitāti, ņemot vērā arī Eiropas aizsardzības industriju. Sākumā došu vārdu Kristofam Meiram, un pēc tam varbūt došu vārdu uz īsu brīdi deputātiem. Un tad arī uzstāsies vispārējie runātāji, un pēc katra runātāja deputāta varēs uzdot jautājumus. Pirmais mērkungs. Thank you very much uh, for the uh, invitation and giving. Paldies, uh, ka uzaicinājāt mani uz šo komiteju un sniedzāt iespēju iepazīstināt uh, ar mūsu veikto darbu. Tātad mans uzdevums ir šodien jūs iepazīstināt 15 minūšu laikā ar 45 minūšu garu tekstu, kurā ir apkopots mūsu veiktais darbs, un arī mans kolēģis Bens Džonsons ir klāt, ar ko mēs kopā šo pē, šos pētījumus veicām. Protams, man vajadzēs izcelt varbūt tādus svarīgākos jautājumus, ņemot vērā īso laiku. Uh, Eh, runāšu par galvenajiem izaicinājumiem, un es ceru, ka tas eh, mudinās tādas rosinošas diskusijas. Un es varbūt vairāk pievērsīšu uzmanību tām jomām, kur ir vēl vājās vietas, nevis eh, slavināšu visus panākumus. KDAP kopš um, šīs politikas jomas izveides ir nogājusi garu ceļu, it sevišķi atminoties 2003. un 2004. gadu, kad tika uzsākts pirmās militārās operācijas ES paspārnē. Lisabonas līgums nedaudz palēnināja šos uzņemtos tempus un tikai piecu, pēdējo piecu gadu laikā e, šīs aktivitātes aiz robežām ir kļuvušas vēl um, ātrākas un ieņēmušas uh, lielākus apmērus. Es nedaudz pastāstīšu arī par uh, KDAP kopumā un uh, par tām pārdomām, kas mums radās veicot pētījumus. Ir jārunā arī par uh, tādu pieeju, kas uh, patiešām reāli funkcionētu, nevis būtu tāda no augšas uz apakšu ja mēs runājam par civil misijām un militārajām operācijām, būtu godīgi piebilst, ka šīs aktivitātes galvenokārt ir sasniegušas nospraustos mērķis. Piemēram, ES NAFOR Somālijas misija demonstrēja, kā var izskatīties mūsu šis politikas virziens, sasniedzot vienlaicīgi vairākus mērķus. Pirmām kārtām humanitāro, lai varētu uh, pasargāt um, pārtiku, lai norisinātos pārtiks piegāde, tālāk um, arī um, saglabāt uh, jūrniecības ceļus atvērtus uh, zem Eiropas karogu kuģošiem karogiem un arī, protams, vēršoties pret uh, galvenajiem pirātisma cēloņiem šajā reģionā ap Āfrikas ragu. Mēs, protams, apzinājāmies, ka uh, ka DAP um, aktivitātes nevienmēr vainagojas panākumiem. Mums jāsaprot, uh, ka nevienmēr Eiropas Savienība uh, ir uh, pauduši šo labo gribu uh, rīkoties, piemēram, Lībijā 2011. gadā vai Kongo 2008. gadā, kad es nevēlējās uzsākt operācijas šajās valstīs uh, un neizmantoja uh, triecienu grupas Paiet eh, arī ilgs laiks no lēmuma pieņemšanas līdz eh, operācijas misijas uzsākšanai. Laiks eh, bieži vien ir liels izaicinājums, jo tas ir nepieciešams ņemot vērā pirmās paudzes konfliktus, kā arī, lai sasniegtu, piesaistīt pietiekam lielu finansējumu. 80% No resursiem mums izdevās piesaistīt KDAP eh, politikas īstenošanai. Tas nav pārlieku augsts skaitlis, ja saprotam, kas ir likts uz spēles. Pētījumos mēs arī mēģinām atrast risinājumu šīm problēmām, runājot par militāro kapacitāti, par Eiropas miera mehānismu, instrumentu. Uh, un arī citiem jautājumiem, bet viena no galvenajām jomām, kur noteikti ir jāpasāk, jāpanāk progress, ir strateģiskas kultūras izveide pirmām kārtām gan militārajā, gan arī civilajā jomā. Ir jārīkojas vēl uh, aktīvāk lai varētu pietiekami labi vērsties uh, pret uh, drošības apdraudējumiem, un tie ir arī jāidentificē pietiekami agrīni, ir jābūt arī strateģiskajai prognozēšanai un agrīnajai brīdināšanai. Mēs uh, esam izvērtējuši to, cik nopietns ir katrs apdraudējums. Eiropas Savienība savus uh, resursus var izmantot labāk. Uh, Domāju, ka delegācijas daudzās valstīs netiek izmantotas pēc pilna to potenciāla. Jādomā, kā uzlabot sadarbību starp dalību valstīm, labāk sadalot nastas uz tiem pleciem Konrada kungs pieminēja paplašināto sadarbību, lai varētu veicināt plašāku dalību valstu iesaisti ņemot vērā tādu mazāku dalību valstu grupu, kas būtu gatavs šādā operācijā iesaistīties. Lisabonas līgums radīja vairākas jaunas iespējas strādāt KDAP jomā, ir iespējama padziļinātāka, plašāka sadarbība, bet fragmentācija, kā arī tāda sāncensības starp šo civilo un militāro un arī uh, kopienas un starpvaldību pieeju joprojām pastāv. Šo problēmu var risināt daudzējādi. Pirmām kārtām lēmumus pieņemot mazākās dalību valstu grupās un elastīgākā veidā, nevis visā ES kopumā. Tas ir iespējams tikai daļēji, un tas attiecas arī uz mazākām iniciatīvām, piemēram, ja runājam par militāro intervenciju. Eiropas uh, drošības padomē arī ir jāpieņem attiecīgie lēmumi. Paturēsim prātā arī šīs uh, varbūt nedaudz uh, vājākās saiknes ar apvienoto karalisti, kādas tās neapšaubām būs pēc valsts izstāšanās no ES. Komisijas uh, priekšlikumā tiek runāts arī par sankcijām un civilām misijām, bet varbūt būtu vērts pieminēt kādu instrumentu, izmantot uh, īstenošanas klauzulu, ja nav panākta vienošanās, uh, vienbalsība par stratēģiskajiem mērķiem. Viena no galvenajām problēmām ir Tas, ka no vienas puses mēs vēlamies, lai lēmumi tiktu pieņemti ātrāk, un no otras puses mēs negribam laupīt atbalstu solidaritātes spēkiem, solidaritātes korpusiem. Domājot par tādu elastīgāku risinājumu, iesaistot vairāk dalību valstu konkrētās misijās. Runājot par spējām, kapacitātēm, eh, pastāv trūkumi, nepietiekamības, bet neskatoties uz Eiropas globālo stratēģiju un eh, īstenošanas plānu aizsardzības jomā, joprojām nav pilnīgas skaidrības par ES ambīcijām. Cik augsta ir šī latiņa un ko tas nozīmē ES eh, dalību valstīm runājot par kapacitātēm? Izskatās, ka ambīcijas aptver daudz plašāku jomu nekā KDAP kopumā. Eiropas Savienībai ir jāizprot, vai tā patiešām vēlas kļūt strateģiski autonoma no ASV, jo, ja jūs vēlaties to patiešām īstenot, tam būs visai tālajošas sekas lai panāktu vairāk progresa, ir jābūt arī uh, labākai, lielākai finansējuma izmantošanai, aizsardzības sadarbības starp dalību valstu grupām. Es domāju, šeit ir ļoti laba stratēģija, lai pēc iespējas vairāk izmantotu to kapacitātes. Ir arī jāizskauž vājās vietas, ņemot vērā varbūt arī tos, tos baltos plankumus, kas pastāv, ņemot vērā balto grāmatu par Eiropas aizsardzību un KDAP. Varbūt vajadzētu tādu kā strateģisku kompasu šajā jomā. Ja runājam par rūpniecību, industriju aizsardzības jomā, šķiet daudziem, šķiet, ka es nesaņem tik daudz atbalsta, lai. Um, finansētu aizsardzību. Allaž kā piemērs tiek uh, pieminēts Amerikas Savienotās valsts, valstis, kur ir daudz lielāks finansējums. Mums ir 25 kaujas līdmašīnas, ASV tikai 6, un tad ir vēl arī uh, nodo, eh, ieroču izplatīšanas eh, platformas. Par to visu tiek uh, ļoti daudz diskutēts. Mēroga ekonomikas būtu jāpiemina kā svarīgs princips arī kapacitāšu attīstība, lai Eiropa izveidotu par tādu spēcīgu aizsardzības nozares uh, industriālo bāzi. Ir jāveido arī uh, funkcionējošs aizsardzības tirgus. Mēs arī uh, uzdevām vairākus jautājumus uh, savā relīzē, vai šie līdzekļi uh, būs patiesi produktīvi. Viens no lielajiem izaicinājumiem ir tāds, ja mēs vēlamies izveidot tādu pilnvērtīgu e Eiropas Savienības aizsardzības politiku, tas, protams, prasīs arī pielāgošanos no dalību valstīm un e, vajadzēs mainīt nacionālas preferences attiecībā uz aizsardzības e, aprīkojuma e, publisko pasūtījumu. Ļoti liela daļa no tā joprojām notiek tikai dalību valstu līmenī. Varbūt pēdējā doma, ja runājam par eh, trešo pušu piekļuvi, eh, lai iesaistītu arī apvienotās karalistes eh, uzņēmumus. Rezumējot, varu teikt, ka Eiropas Savienībā ja vēlamies izveidot uh, efektīvāku KDAP, tam ir jāatvēl pietiekami daudz laika, būs jāmaina tādas ieražas uh, vairākos līmeņos. Un tas nenotiks tā automātiski tikai Brīseles līmenī, tam ir jāsasniedz arī dalību valstu līmenis. Ir jādomā par ilgtermiņa um, izaicinājumiem, tāpat kā par īstermiņa Kad es gatavoju pārskatu par KDAP operācijām, es sev uzdevu jautājumu, vai mēs nemēģinām risināt vakardienas problēmas, nedomājot par tām, kas eh, mums vēl stāv priekšā. KDAP eh, operācijas zināmā mērā ir bijušas visai selektīvas. Uh, tādas ļoti liels neveiksmes vēl nav pieredzēts, bet, eh, nu, ja mums būtu eh, atkārtotos tāds scenārijs kā Serebreņicā vai Mogadišu un būtu ļoti aktīva karadarbība, varbūt, ka vajadzētu arī eh, izmantot apusējās palīdzības klauzulu. Vai šāda gatavība patiešām pastāvētu? Mums ir jāpaturprātā jauni iespējamie izaicinājumi, kas nav izslēdzami. Mēs nevaram to uh, risināt ar vakardienas metodēm un nevaram būt arī pārlieku optimistiski. Jā, ir jāiedomājas arī tie ļaunākie scenāriji, prognozējot, modelējot uh, savas aktivitātes nākotnē. Paldies! Paldies! Tagad varētu būt pirmā jautājuma un atbilžu kārta. Pirmā Hanna Noimana no Zaļo politiskās grupas. Paldies! Viens jautājums. Tas varbūt eh, varētu tikt adresēts arī pārējiem ekspertiem. ka DAP misijas eh, pēdējo gadu laikā ir sarukušas gan eh, pēc eh, skaita un ir kļuvušas arī daudz vienkāršākas. Tagad ir tikai mm, dažas apmācības misijas. Uh, bet kādēļ tad ir aizvien vairāk vardarbīgu konfliktu tepat pie mūsu nama durvīm? Ir konferences, kapacitātes, struktūras, un dalību valstīm šķiet, ka Eiropas Savienībai ir jāatrisina visu konfliktu, jo tām, tās pašas īsti nezin, kā rīkoties. Kur tad ir tā problēma? Jūs pieminējāt uh, eh, Mogadišu un Srebrenicu. Uh, Un nav jau tā, ka mēs nepieredzētu kaut ko līdzīgu šādiem genocīdiem. Mēs tikai nezinām, ko ar to visu darīt. Lūdzu, um, Mihāls Gallers, paldies, runāšu vācu valodā. Paldies par šo pārskatu. Es uh, lielākoties piekrītu jūsu prezentācijā paustajam kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā pirmie pieci gadi nebija ļoti aktīvi, bet nu tad Vladimirs nāca talkā. Tas bija viens no katalizatoriem, lai šo politiku intensificētu, jo mēs paši pieredzējām, ka te pat būtiski, burtiski kaimiņos var notikt uh, bruņoti vardarbīgi konflikti. Jūs runājat arī par apmaiņu ar um, izlūk, uh, izlūkošanas rezultātā iegūtu informāciju. Jūs pieminējāt arī uh, paplašināt sadarbību. Es domāju, to var darīt tikai balstoties uz brīvprātības principu. Uh, bet ir jābūt arī kaut kādam kontaktpunktam, kaut kādam centrālam mehānismam, kur, piemēram, jūs varat tad šo informāciju arī ievietot un kāds, kam tā varētu būt svarīga, arī zinās, kur to meklēt. Nu, dien vajadzētu turpināt arī debatas par kvalificēto balsojumu padomē. Ja runājam par civilām misijām, labi. Uh, varētu būt arī konstruktīva atturēšanās, lemjot par misijām. Ir valstis, kas nevēl, varbūt nevēlēsies piedalīties, bet nevajadzētu bloķēt citas valstis, jo tad tās nevarētu arī piekļūt ES finansējumam. Runājot par ambīciju līmeni. Patiesībā šo um, ambīciju līmeni vajadzētu pielāgot uh, vajadzībām uz vietas un arī drošības situācijā konkrētā reģionā. Jārunā noteikti arī par plaša spektra kapacitātēm. Jūs pieminējāt arī strateģisko autonomiju. NATO um, līmenī tas ir kļūst par tādu gandrīz vai nepieklājīgu vārdu. Uh, Bet vai tas, kas tagad uh, notiek Lībijā, uh, ir uh, klasisks piemērs, vai mums ir jāizmanto NATO resursi un, piemēram, ja Erdogans pasaka nē, tas nozīmētu pilnīgu veto, jo NATO ir jālem vienbalsīgi. Uh, Tādēļ ir jābūt strateģiskai autonomijai, lai mēs varētu šāds lēmums pieņemt, ka tas patiešām ir akūti nepieciešams. Tas pagaidām būtu laikam tas viss no manas puses. Nu, varbūt būs vēl otrā jautājuma kārta, jo šo to jau piemirsu. Merci, monsieur. Paldies, Basesko kungs, lūdzu. Es turpināšu Gālera kunga pieminētos eh, jautājumus. Man ir pilnīgi neskaidrs, ko nozīmē strateģiskā autonomija. Es kādreiz biju valsts galva. Valsts, kas tagad ir NATO un ES dalība valsts, un visi resursi vienmēr bija NATO rīcībā. Mēs nekad uh, neradām militāros resursus Eh, ko nododam ES rīcībā. Lielākā daļa no 22 ES eh, e dalībvalstīm, kas ir arī NATO dalībvalstis, tām ir tāda pata pieeja. Es neredzu, ka būtu atšķirīga pieeja citās valstīs. Šādā situācijā, cik autonomi mēs varam būt? Šādos apstākļos, kad lielākā daļa valstu ir NATO dalībvalstis. Jo, ja mēs spēlējamies ar resursiem, tad kaut kādā brīdī mēs liksim NATO zaudēt uzticamību, izņemot resursus no NATO plānošanas sistēmas. Un šeit mums ir jāprecizē šī koncepcija, un tas būs jādara uh, Uh, kaut kad tik un tā. Un um, visā citādi es pilnīgi piekrītu, ka mums ir uh, jāpāriet uz uh, vairākuma balsojumu pēc diskusijām, jo um, redzēsiet, kā Eiropadomē man tur ir pieeja, pieredze, um, un dažu valstu dēļ netiek pieņemti svarīgi lēmumi. Mums ir uh, jāievieš vairākuma balsojums. Un raugoties uz eh, realitāti, strateģisko realitāti mūsdienās, varbūt mēs varam izstrādāt atsevišķus resursus, kas būtu gatavi eh, es eh, operācijām, jo visā citādi, ja mēs nevarēsim iejaukties īstajā brīdī, tad mūsu nozīme aizvien mazināsies. Mūsu nozīme kā globālam spēlētājam. Nepietiek ar to, ka mēs esam ekonomikā uh, labākie vai čempioni. Galvenajiem spēlētājiem mūsdienās ir gan spēcīga ekonomika, gan militārās spējas un uh, iespēja iejaukties. Paldies, Kris Pēters, lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, Maiera kungs. Es piekrītu kolēģim, ka debates par Eiropas strateģisko eka autonomiju būs ļoti interesantas, bet es piekrītu arī, ka tad, kad, piemēram, NATO un ES vai um, ES un ASV intereses nav vienādas, tad mums ir jāror, jārīkojas un mums ir jābūt kapacitātei rīkoties autonomi, un tas nākotnē vēl būs aktuālāks. Es piekrītu visiem jūsu minētiem elementiem, bet, manuprāt, pirmais jautājums ir, um, kad Eiropas komisijas priekšsēdētāja teica, man ir vajadzīga ģeopolitiska komisija, un šī komisija būs ģeopolitiska, tad uh, Jautājums ir, ko tas nozīmē, kāda ir Eiropas komisijas um, vai padomes vīzija par mūsu ģeopolitisko skatījumu uz pasauli, kad mēs iejauksimies, kādas spējas un tā tālāk. Bet pirmais jautājums ir, kas ir mūsu ģeopolitiskā vīzija un ko Eiropa nākotnē darīs, protams, mūsu vērtības un tā tālāk, tas ir skaidrs, bet mums ir vajadzīgs eh, šo ģeopolitisko stratēģiju piepildīt ar saturu. Paldies! Eh, lūkšu profesoram Maieram atbildēt. Un, eh, ja jūs būtu Eiropas parlamenta deputāts, tad uh, jums viss ziņojums būtu jākomentē pusotrā minūtē, un jums bija 15 minūtes. Lūkšu jums tagad uh, īsi atbildēt un eh, pēc tam domāju, ka mēs varētu dot vārdu mūsu citiem eh, viesiem, lai viņi varētu ne tikai sniegt savu prezentāciju, bet eh, reaģēt arī uz to, kas ir izskanējis zālē. Gālērkungs, jūs gribat teikt kaut ko, es piedāvāju pēc tam jums dot vārdu, nevis tagad. Thank you very much. Liels paldies par jautājumiem un komentāriem. Uh, pavisam īsi manas atbildes. Ja nemaldos, Basesku kunga komentāri bija vērsti manā virzienā, bet varbūt eh, arī Bens Jones, mans kolēģis par strateģisko autonomiju, varētu atbildēt uz eh, Basesku kunga jautājumu. Paldies! Kas tad ir noticis ar eh, šo te ambīciju līmeni un KDP misiju sarežģītību? Tur ir notikušas vairākas lietas. Pirmkārt, Eiropas Savienība politiski uh, bija tā kā novērsta, uh, cīnoties ar finanšu krīzes sakām, un bija kapacitātes problēma, bet arī bija tāda politiskās spriedzes problēma uz uh, brīdi Eiropas Savienībā, un tāds kā līderības trūkums kādai P kontekstā. Vajadzētu minēt arī to, ka Lībijas pieredze daudziem tiešām lika vilties, jo īpaši Vācijas rīcība tur nedaudz mazināja KDP operāciju um, pievilcību. Un tas ir arī spēju kapacitāšu jautājums. Nevar būt vienlīdz, uh, vienlaicīgi pārāk daudz info, uh, operāciju. Un varbūt arī e, tā sajūta, ka e, tā krīze, ar kuru Eiropas Savienība šobrīd saskars pie savām robežām, ir tik intensīva, e, ka Eiropas Savienība kļuva piesardzīgi, ja tā var teikt. Un tas arī atsaucas uz Pēters kunga jautājumu. Ja mēs tiešām vēlamies ģeopolitiski rīkoties Lībijā un Sīrijā, ja vai kad ir runa par eh, visu šo te Krievijas jautājumu, tad tas ir pavisam cita veida izaicinājums. Un eh, vai mēs vispār esam gatavi spēju izpratnē šo uh, izaicinājumu pieņemt, tāds ir mans jautājums, bet es domāju, ka laika gaitā ir uh, gatavība iet tālāk par eh, izlūku informācijas eh, dalīšanu. Precizēšu, ka eh, aizsardzības sadarbība nenozīmē šādu obligātu informācijas apņēmu. Tā joprojām būtu brīvprātīga, bet tā noritētu balstoties uz vismaz deviņu valstu kopīgu sadarbību. Informācijas apmaiņa tātad joprojām būtu brīvprātīgi, bet tā notiktu uz citiem pamatiem un būtu arī droša a, infrastruktūra informācijas apmaiņai, jo projām šīs infrastruktūras nav. Un tagad varbūt Bens varētu a, parunāt par strateģiskās autonomijas jautājumu. Jā, protams, Džons Kungs, ja jūs gribat runāt. Paldies, jā, man to vieglo jautājumu atstāja. Labi, runājot par strateģisko autonomiju Ehm, nu, daudz kas ir atkarīgs no tā, kā mēs definējam stratēģisks. Neviens taču nepiedāvā, ka Eiropas Savienība attīstītu savus spējas un lēmumu pieņemšanu uh, tik tālu, ka tā būtu pilnīgi autonoma savā teritoriālajā aizsardzībā. Es nedomāju, ka tas ir tas, uz ko mēs ejam. Tāpēc jautājums ir, ko nozīmē strateģiskā autonomija. Ir viens tāds kā piemērs, kad bija diezgan nesen diezgan autonoma rīcība no ASV puses. Lībijā viņi autonomi rīkojas, un pat šī um, operācija, kur piedalījās Francija un apvienotā karaliste, bez ASV iesaistes, tā bija ļoti grūti to īstenot. Un runājot abstrakti par strateģisko autonomiju, uh, Mums visiem varbūt būtu ļoti vērtīgi definēt kaut kādus gadījumus, kā piemēram Lībijas kampaņa um, vai operācija, un tādā, um, ar šādu piemēru definēt mūsu ambīciju līmeni, nevis definēt šo jēdzienu strateģiskā autonomija, jo tas dažādiem cilvēkiem var nozīmēt dažādas lietas šajās debatēs. Liels paldies, man prieks, uh, ka varu arī sveikt Natāliju Točiju mūsu vidū un pāriesim pie šīs diskusijas eh, nākamās daļas un tagad došu vārdu Pieram Imu. <laughs> um, thank you. Paldies. Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Negribu pārāk daudz laika tērēt jo ir daudz citu runātāju, kas arī gribētu izteikties un noteikti daudz jautājumu, kas ir jāuzdod. Bet gribēju atsaukties uz to, kas tikko tika teikts pirms dažām minūtēm par to sarežģītību, ar kuru šobrīd saskaramies, kas rada iespaidu, ka zināmā mērā, un man personīgi tas eh, ļoti uh, spēcīgi šķiet pamanāms. Mums ir aizvien vairāk instrumentu, ideju, sadarbības KDP ietvaros, un tajā pašā laikā, tad, kad mēs eh, saskaramies ar eh, tām krīzēm, ar ko saskaramies, Eiropa šķiet ir milzīgās grūtībās eh, sniegt tādu efektīvu atbildi uz tām. Es domāju, ka mēs esam diezgan interesantā un izšķirīgā brīdī šobrīd. Uh, Ja paraugāmies uz notikumiem, kas šobrīd attīstās vai nu no Persijas līča reģionā vai Lībijā, Sahel reģionā, mēs aizvien vairāk runājam par to, ka Eiropai tur jābūt klāt. Mēs eh, jūtam, ka ārlietu ministri, aizsardzības ministri cenšas mobilizēties, bet tajā pašā laikā uh, ir jūtama arī tāda ļoti liela vilcināšanās, negribīgums dažu dalību valstu starpā. Citas savukārt ir enerģiskākas, un tāpēc mēs esam šādā situācijā, kur zināmā mērā ir situācija, kurā mēs tā īsti nezinām, kā savienot tos dažādos elementus, kas mums šobrīd ir. Un uh, kopšējas globālās stratēģijas, un par to jāpasakās Natālijai, kas ir ieradusies, un viņai daudz kas būs sakāms, kā pēkšņi uh, tika dos tāds jauns uh, impuls KDP, KDP um, 13. gadā tika apspriests KDAP Eiropadomē, un debats notika tikai 5 minūtes, bija daudz kas cits apspriežams, bet uh, kaut arī viņi par to runāja, Viņi tam nevēltīja milzīgu uzmanību. Un tad bija Ukrainas krīze, un tad bija Brexit referendums, tad bija Amerikas vēlēšanas, un pēkšņi visiem Eiropas valstu un valdību vadītājiem KDAP eh, kļuva par ļoti aktuāli jautājumi. Bija EDF, bija ESCO un daudzas citas lietas, pat Eiropas miera instruments un tā tālāk, un te pašā laikā uh, neskatoties uz to, ka tas viss notiek un daudz kas notiek, mums joprojām ir iespējas, ka tad, kad mēs saskaramies ar tādu aktuālu, akūtu krīzi, tad mums, um, mēs redzam, ka uh, atbilžu sniegšanas ziņā esam tādā pašā situācijā kā pirms dažiem gadiem. Ko es gribu uzsvērt? Ļoti vienkāršu lietu. Uh, Mēs saskaramies ar daudziem ļoti būtiskiem jautājumiem, uz kuriem nevaram rast šobrīd atbildes. Pirmkārt, par suverenitāti. Patiesībā ļoti labi dokumenti uh, ir sastādīti. Mērkungs pie tā strādājis. Uh, Um, dalībvalstis uh, bieži vien grib uh, saglabāt suverenitāti un citos jautājumos savukārt dalīties ar citiem šajā suverenitātē. Un tas ir jautājums, kurā šobrīd uh, robežas ir diezgan izplodušas un ir grūti rast risinājumu. Kas man šķiet interesanti, ir tas, ka daudzās no krīzēm, ar kurām mēs šobrīd saskaramies, kas notiek, ir uh, tāda ļoti elastība uh, elastīga KDAP, kas tiek īstenota, piemēram, Persijas līča jūras operācijā un vienā no nesenajām ārlietu padomēm, ko Magarīnī kundze vadīja. Tur bija jautājums, kur kāda dalība valsts varēja e, virzīties uz priekšu, un tā kļuva par tādu kā vadošo valsti jūras operācijās, daloties ar savu uh, E, informāciju un atbildību ar tām, kas gribēja iesaistīties, bija Franču iniciatīva, Eiropas intervences iniciatīva, e, tagad ir Sahela operācijas, kur e, līdzīgi domājošas valstis ir aicināts piedalīties, citiem vārdiem sakot, ārpus mm, šīm te 28 vai drīz 27 dalību valstīm daudz kas notiek Un um, debatēs par suverenitāti tas arī parādās, tur nav tik vienkārši to atrisināt, un tas ir saprotami. Otrs jautājums, manuprāt, ir identitāti. Tur arī nav īsti skaidrības, ko mēs vēlamies darīt ar šo jauno KDAP varu, kas mums ir. Un tas ir diezgan pārsteidzoši, ja mēs paraugāmies uz Pētersbergas uzdevumiem tajā laikā un tiem, kas ir iekļaut Lisabonas līgumā. Uh, Tur ir runa par mieru uzturēšanu, mieru veidošanu, un toreiz eh, izskatījās, ka bija gatavība virzieties uz priekšu ar to visu, un tagad ļoti lēni un pacietīgi mēs esam pievienojuši citus uzdevumus, kas ir vairāk saistīti ar um, militārās palīdzības un konsultāciju kapacitātēm un tā tālāk. Un joprojām ir šī te ideja, tad, kad uh, ir tiešām šis jautājums, vai mēs tiešām esam gatavi, kā um, armiņnieki saka, spērt zābakus uz uh, zemes, tātad tiešām būt uz vietas, tad neesam īsti gatavi, un tur ir tāda patiesa problēma. Trešā lieta, ko gribu pieminēt, ir politiski militārā stratēģija, ja to tā var saukt, kas bija ļoti skaidri redzams, es globālajā stratēģijā bija tas, ka uh, Viss uzsvars, kas tika liekts uz drošības un uh, aizsardzības politikām, kas uh, tika ieviests ar dažādiem instrumentiem, kurus mēs uh, izdomājām, tur joprojām trūkst uh, tādas būtiskas atbildes uz ļoti uh, vienkāršiem jautājumiem, ja vēlamies virzīties uz priekšu uh, tādām kā ekspedīcijas operācijām un tādām, kur Eiropa tiešām varētu uh, rīkoties kā būtisks spēlētājs ģeopolitiskā mērogā mūsdienās. Un atgriežoties pie strateģiskās autonomijas jautājuma, amerikāņi, NATO vai ANO bieži vien nav gatavi iejaukties kaut kādās krīzēs, un tad es interešu, interesēs būtu uh, Uh, spriest par to, vai varbūt Eiropiešiem šeit vajadzētu rīkoties, un tas tieši šobrīd notiek uh, Līča reģionā, Lībijā, Sahara reģionā. Amerikas administrācija nav ieinteresēta tur iesaistīties. ANO uh, ir šī tā tradicionālā problēma, ka tas aizņem ilgu laiku, citi spēlētāji tur iejaucas, Turcija, Krievija, dažas no Persijas līča valstīm, un Eiropai ir sajūta, ka tai arī tur ir jābūt, bet tā vēl īsti nezin, kā to izdarīt, jo mēs neesam vēl definējuši to uzdevumu, kas mums būtu jāuzņemas, un šajā te politiskajā militārajā stratēģijā nav zināms, kāds ir šis ambīcija līmenis, mērķi, ko esam gatavi uh, censies sasniegt. Mēs joprojām cīnamies ar eh, to, kādu lomu esam gatavi uzņemties, kādu atbildību, un tie ir jautājumi, kas daudziem no mūsu eh, partneriem eh, ir, un viņi mums tos uzdodas, piemēram, ANO. Piemēram, kā palīdzēt ANO uh, iz, īstenot viņu mieru uzturēšanas misijas, un ANO ik pa laikam um, vēršas pie mums, uh, uh, lai uh, pārvarētu šo plaisu kopš ANO drošības padomas rezolūcijas, kad ir izlēmts virzīties uz priekšu līdz brīdim, kad var izveidot šo operāciju pa šo starpu ir vajadzīgs zināms atbalsts, un ES varētu būt būtisks spēlētājs šajā jomā. Un šie jautājumi vēl nav atrisināti, un tie ir tie jautājumi, kur mums ir jāatrisina. Lībija varētu būt ļoti labs piemērs, ja mums izdodas uh, panākt uh, pamieru, ko varētu atbalstīt uh, ANO drošības padome. Kurš tad atbildēs par tā monitoringu, kurš būs tur uz vietas? Un šis jautājums tiks uzdots Eiropas Savienībai, un tas būs tāds liels atbildības brīdis. Un noslēgumā es gribu uzsvērt, apkopojot visu, ko es teicu, šis ir ļoti br interesants brīdis, jo tas ir rīcības brīdis. Tagad Eiropai beidzot ir jāizlemj, vai tā vēlas e, būt ģeopolitisks spēlētājs. Daudz no jums uzdev šo jautājumu. Un šis ir tas brīdis, kad mēs beidzot varam izlemt, ka tas ir tas virziens, kurā vēlamies doties. Uh, jo man uh, ir tāda sajūta, un ar to arī beigšu priekšādātais kundze atvainojos, ka runāju tik ilgi, man ir sajūta, ka pēdējos piecos, eh, septņos gados eh, kopš Eiropas globālās stratēģijas esam nākuši klajā ar daudziem uh, paziņojumiem, dokumentiem, uh, visādiem pārskatiem un tā tālāk, PESCO un tā tālāk, bet uh, tas viss nav pietiekami saistīts uh, un uh, galu galā nav bijis pārāk daudz rīcības ar dažu interesantu operāciju izņēmumu, bet tas joprojām vēl nerisina šos būtiskos politiski-militārās stratēģijas jautājumus. Mēs šobrīd runājam par uh, um, šo te kompasu un to apspriež politikas un drošības komiteja, un uh, tas aizņems daudz laika, pirms mēs varēsim nākt klājā ar kaut kādām kopīgām idejām. Uh, Un varbūt mums ir šī te lieliskā um, iespēja šajā krīzes un konfrontācijas situācijā, um, ka mums ir stimuls virzīties uz priekšu straujāk nekā varbūt mēs uh, to gribētu. Daži no jums uh, um, minēja, ka pirmās ES operācijas uh, bija vieglāk saprotams, bet to arī teica uh, augstā pārstāve, iesim uz vietas un tad uh, teoretizēsim to, ko mēs darām. Maķedonija, Kongo republika, Artemis, Atalanta. Tās bija operācijas, kur mēs uh, sākām strādāt, um, un mums bija jābūt tur uz vietas, jo mums prasīja to darīt, un mums bija ātri ir jā, jārieģē uz starptautisko pieprasījumu. Un, uh, Mums vajadzētu um, atkal atgriezties šajā uh, domāšanas veidā, varbūt to atjaunināt, ņemot vērā to sarežģītību, par kur mēs runājām, bet, manuprāt, uh, šāda domāšana šodien ir tiešām nepieciešama. Atvainojos, ka runāju tik ilgi. Tā, e, paldies, e, vēstniekungs. Un tagad tā, e, došu vārdu globālās stratēģijas vienai iedvesmotājiem, Tačī kundzei. Paldies, priekšsēdājs kundze. Es būtībā gribēju tieši to pašu teikt, kas jau izskanēja un tagad varētu doties prom. Nu, o, nedaudz atšķirīgi es varētu teikt to, ka patiesi piekrītu tām, ka pēdējo 3-4 laikā mēs tiešām esam redzējuši aktivitātes pieaugumu drošībā, aizsardzībā liels saraksts, saīsinājumu. Lielākā daļa ES institūcija ietvarā vai ārpus tā un uh, ANO ietvarā. Ja mēs gribam sākt pārdomas, tad uh, var arī padomāt par to, nu kādēļ tas viss notiek, kādēļ uh, dekāde pagājusi pēc tam, kad kāda pēja izmantoja mm, brīdi tādu spīdošu startu. Mm, tas bija pieminēts samazināšana un atkal pieaugums. Nu, būtībā trīs pamatfaktori, ja to visu izskatu. Pirmais - nedrošības pieaugums, redzams. Un tas arī fakts, ka mēs mūs satricināja tas, ka ilūzijas zuda, ka dzīvām mierīgā pasaulē Ukraina, Sīrija, Jemena, Lībija un citi. Un ne tikai nedrošība, bet arī uh, nedrošības sajūta Eiropas pilsoņiem mm, auga. Un otrs. Uh, un paliec ir uh, ASV loma Eiropas drošībā uh, uh, zem jautājumzīmes, un tā kļūst aizvien lielāka. Pēc Donalda Trumpa ievēlēšanas un pat arī pirms Donalda Trumpa ierobežošanas jāpasvītro, ka mēs runā par tendenci, par ES nozīmi pasaulē un uh, arī pieaugušā jautājuma zīme. Tāpat arī tas, ka apvienotās nācijas turpina arī rūpēties par Eiropas drošību nākamo 20-30 gadu laikā, un tas ir dažkārt ļoti tāds ilglaicīgs projekts, un pat ja tā ir tikai jautājums zīme, nevis drošība, tad tas arī izraisa jaunu domāšanu Eiropiešu vidu. Un trešais faktors - drīzāk iekšējs un arī saistīts drīzāk ar uztveri uh, un realitāti. Tā ir uh, Brexita. Notika gan um, izpratni, gan arī uh, aizdomas, ka apvienotā karalista izstāsies no Eiropas kopējās aizsardzības un Davida Kamerona teiktais un tas, ka var sākt atkal procesu pēc izstāšanās. Tātad, nu, aktivitāte, iniciatīvas, instrumenti, par to visu var runāt, bet, nu, es nenoliekšu to nozīmīgumu, bet es esmu tā, kas saka, viss ir ļoti jauki, bet nepietiekami. Es domāju, ka tas, ko redzu, ir tas, ka brīdis, kurām, kurā, kurš bija pēdējo četru gadu laikā, tas tagad eh, sāk veidoties, jo mēs saprotam, ka krīze tāda, kāda tā ir, ka mēs uh, neesam piemēroti labi un arī nevēlamies tās risināt. Tātad šīs trīs lietas, ir tīpaši pirmās divas, nu, negaidīs un turpināsies ne tikai mūs aizturēt, bet arī aizvien vairāk kļūs par mūsu realitāti. Un tādēļ varbūt, ka varētu uzsvērt divas lietas, ko mums nevajadzētu darīt, un trīs lietas, ko mums vajadzētu darīt. Un pirmkārt, ko nevajadzētu, ir vēl vienu nozīmīgu dokumentu sastādīt. Nu, varbūt, ka tas skan savādi, no manas mutes, bet es tiešām ticu, ka tas nav tas, kas ir vajadzīgs. Nu jā. Protams, ka ir uh, um, stratēģiskie uh, jautājumi, baltās grāmatas un vispārējais. Bet visam tam ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks. ES institūcijas padomi ir drīzāk vīriešu nekā sieviešu pārvaldīt un nevar vairākas lietas darīt vienlaikus. Un, ja izvēlas prioritātes, tad ļoti kompleksus dokumentus sastāda. Un mēs citam galvu pret cienu un sakam, nu, jāizprot tas, dāmas un kungi, bet tas nenotiks. Nu, būtu ļoti labi, ja mēs varētu cits jautājums izskatīt un uh, vēlāk runāšu par to, ko varētu. Otra lieta, ko mums vajadzētu darīt, nepārāk daudz laika veltīt, sastādot kopēju uh, vienošanos, kas ir strateģiskā autonomija. Un domājot, vai autonomija ir pareizais jēdziens, vai mums vajadzētu runāt par Eiropas suverenitāti. Uh, vai kaut ko citu. Nu, tā ir tāda lieta, ko mēs darām, un mēs varam to turpināt, bet, ja mēs runājam par politiku veidošanu, tad es nedomāju, ka tas ir uz kurien doties. Un it īpaši es nedomāju, kādēļ mums uz to vajadzētu doties. Ievērojot, ka daudz kas no šīs diskusijas ir uh, atkārtojums un mēģinājums uh, definīciju sastādīt, ko ANO gribētu. Šī strateģiskā anatomija 2013. gadā tika ieviesta un akceptēta, un tagad atkal apstrīdēta. Nu, kādēļ atkal? Jo Trumpa administrācijai tas nepatīk. Nu, tik vienkārši tas arī viss ir. Bet, nu, būsim godīgi, nu, bet viņiem tas ir pilnīgi vienalga. Viņiem vienkārši nepatīk ideja. ka Eiropas aizsardzības fonds tiks izmantots, lai maksātu par Eiropas aiz, eh, un um, maksāts Eiropas aizsardzības instrumentiem. Tas ir šokējoši Trumpa administrācija. Nevis atkal definēt, kas ir autonomija vai kas savādāks. Nu, tas to mums nevajadzētu darīt. Un trīs lietas, ko man liekas, ka mums vajadzētu darīt. Pirmkārt, koherence. Jā, tiešām ir bijis liels saraksts ar dažādiem saīsinājumiem, kas atbilst nedaudz dažādiem darītājiem. Un šis saskaņotības jautājums aizvien saskals ar neizpratni, kā to visu apvienot. Un it īpaši, ja gribat politisko strateģisko līmeni, tad kā to ar rūpniecisko daļu apvienot. Nu, nozīmīgi ir tas, lai tās uh, iniciatīvas, kas notiek, uh, arī veiksmīgi tiktu apvienotas. Un viss, kas notiek, ir īpaši par uh, spēju attīstības uh, jautājumu un NATO spēju attīstību procesu un plānošanas procesu nozīmīgi ir, lai tas notiktu un jāievarēja tas, ka daudz kas no tā tiks attīstīts ir, lai izmantotu sli, uh, situācijas uh, pasliktināšanās pārvarēšanu. Un tad iekšējā koherences ar dažādiem instrumentiem un politikām un institūcijām, tie tāpat arī ar ārējo faktoru, it īpaši par NATO. Un otrā, varbūt vēl nozīmīgākā lieta, kas jādara, ir nauda. Ja pēc visiem lielajiem skaļiem paziņojumiem, kas ir izteikti, pēc tam sakot, ka 13 miljārdi Eiropas uh, um, militāriem fondam un 6,5 uh, mobilitātei, ja puse tiek uh, savākta pēc DFS, nu, tad godīgi mēs izskatīsimies smieklīgi. Un es vienkārši, nu, skaidrāk par to nevaru pateikt. Man liekas, ka ir absolūti nepieciešams, ja mēs runājam. Uh, par a, aizsardzību un strateģisko a, automatī, autonomiju, tad, nu, tad ir a, nauda nepieciešama tur, kur ir a, jātērē. Un pēdējais - simtprocenti atbalstu pieru teikto ir operācijas. Man ļoti patīk, kā jūs teicāt. Mums ir uh, atkal jāatgriežas uh, pēc tam, kad uh, darbība ir notikusi. Uh, tā jāizvērto nevis otrādi. Un vismaz uh, divi izšķiroši gadījumi, kuros to vajadzētu veikt. Es domāju, ka nozīmīgi un ļoti nozīmīgi ir uh, padomāt par uh, Irāku vairāk. Es uh, personīgi domāju, ka jautājums uh, par ASV Irākā ir jautājums par to, kad, nevis vai kad ASV uh, izies, un es personīgi domāju, ja NATO nepaliks, tad tā būs, uh, nu, tiešām NATO tik iesaistītai Irākai, tas tā ir tiešām šausmīga ideja. It īpaši tādēļ, ka ir ļoti sarežģīta politiskā mm, situācija, NATO var darīt ļoti daudz labu. Brīnišķīga lieta, bet lielākā daļa ir Eiropā. Un es nedomāju, ka Vidējos austrumos NATO nav daudz, kas darāms. Vienlaikus irākiešiem ir vajadzīgs atbalsts. Un viņi aicina tos atbalstīt, un viņiem tīri labi patīk Eiropieši. Mums ir civilā palīdzība, ko mēs sniedzam, mums vajadzētu padomāt. Arī militārās apmācības uh, misijas, un tas arī atver dažādas uh, savādākas jautājumas arī par Lībiju Un uh, pat ja jūs nosūtat militāros uh, mācības spēkus uh, Irākā, tad jums ir uh, nepieciešams uh, spēks arī aizsargāt. Un tas varbūt ir tāds, ka Eiropai vai viņi to vēlēsies. Bet nu, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, un tas pats ir attiecināms arī uz Lībiju. Un iespējami nosakot ES apmācību misiju un, un vienlaikus arī koalīciju komēju aizstāvības programmu. Un, ja jums ir Eiropas kontaktu grupa, kas darbojas ES ietvarā radītā, tāpat arī, ja varbūt vēl vairāk nozīmīgi ir, jā, šeit ir riski. Rodotos ISIS atkal šajā teritorijā. Un arī tie iemesli, ko Pjērs pieminēja. Apvienotās nu nācijas un vai arī ASV Lībijā neiesaistīsies. Mēs varam runāt, cik gribam, diplomātiski atkāpjoties uh, mm, nekādas intereses neizrādīšana par Lībiju, un tas nemainīsies. Nu, tas vienkārši ir dzīves fakts, un ja ASV nav uh, iesaistīts un mēs neesam, tad uh, tie, kas ir iesaistīti, nedara to tā, kā tas varētu to raisīt mūsu intereses. Tātad tas ir jautājums par to, vai mēs gribam vispār kādu lomu uzņemties, un ja atbildi ir jā, tad uh, nav labāks vietas, kur sākt kā Lībija. Un, ja runājot par Lībiju, mēs runājam par tādu ļoti nedrošu vidi, kur mēs varētu tādu plašāku Eiropas uh, iesaisti piedzīvot. Un vismaz no nu, pēdējo nākamo pēc gadu laikā tas būtu iespējams. Uh, un tas būs ne tikai uh, nevien uh, nevajadzīgu. Uh, vairāk vārdus izteikt un uh, mazāk lietu. Un tagad Bruks Stigners. Un lūkšu desmit minūtes uzstāties maksimāli. Un pēc tam mēs varētu uzdot uh, jautājumus un sniegt atbildus. Mums ir Nepieciešams dialogs, saka Basesko kungs, pietiek ar konferencēm. Jā, jā, mēs jau to sapratām no jūsu uzstāšanās. Paldies, Basesko kungs. Right. Okay, fine. Um, well, thank you for inviting. Paldies, uh, ka mani uzaicinājāt. Parasti es sēžu zālē, nevis šeit pie prezidija galda. Uh, bet centīšos visu izpildīt pēc labākās sirdsapziņas. Man vajadzētu varbūt izcelt tikai vairākas atziņas, eh, kas man ienāca prātā, lasot šo informāciju. Es vairāk kā 30 gadus esmu strādājis par žurnālistu, un es esmu visai pesimistiski noskaņots, eh, runājot arī par KDAP eh, mērķiem, integrētā pieeja, lai atbildētu uz deputātu jautājumiem. Eiropas Savienībai patīk šāds skaists frāzes, tas izklausās ļoti jauki, bet varbūt izņemot Balkānus, te pat uh, kaimiņos uh, integrētā uh, pieeja reti ir sniegus kaut kādus rezultātus. Kādēļ šīs nav kaujas misijas? Eiropas Savienība nav piedalījusies tādās reālās militārās misijās. Ir jādomā arī par ekonomikas, sociālo un kultūras kontekstu tādās valstīs kā Malī vai Burkina Faso, par ko šorīt klausījāmies. Tādēļ ir jābūt realistiskākiem domājot par šo integrēto pieeju un ir jāapzinās, vai to vispār ir iespējams īstenot. Un nevajag to iebāzt katrā teikumā runājot par ēs aktivitātēm, jo tas vienkārši labāk izklausās. Un ja tā ir pretterorisma misija, tad tā ir kā tāda jānosauc, nevajag teikt, ka tā ir sastāvdaļa. Uh, plašākai integrētai eh, pieejai. Jo tā tas gluži vienkārši nav. Institucionālais ietvar dokuments eh, piedāvā kvalificētā vairākuma balsojumu padomē, pāriet tātad no vienbalsības uz šo sistēmu. Tas ir ļoti labi bet tad tiek runāts par atšķirīgām valstu pozīcijām, ka nav iespējams kvalificēto vairākumu ieviest. Un es domāju, ka mana mūža laikā arī šīs pozīcijas nekad nebūs saskaņotas. Vienkārši ir jāsauc lietas īstajos vārdos uz ko attiektos kvalificētais vairākums, vai tas attiektos uz šo jauno drošības padomu, īsti nesmu par to pārliecināts. Bet, ja pat eh, uz to tiktu attiecināts kvalificētā vairākuma balsojums, tad nopietniem lēmumiem tik un tā būtu nepieciešams vienbalsīgs nu, un <clears throat> vienbalsīgums. Jūs runājāt arī par finansējumu, neskatoties uz to cik daudz līdzekļu ir jūsu rīcībā, es nedomāju, ka tas kaut ko mainīs, jo neviens Eiropā nevēlas zaudēt. Tiek runāts par dažādām teorētiskām situācijām, un neviena dalība valsts nevēlas vājināt savu aizsardzības sektoru kopīgā labuma vārdā. Paklausieties, kas notiek konferencēs, tiek runāts par Eiropas uh, drošības un aizsardzības politikas mainīšanu un tā tālāk, un sešas komisijas uh, mūža laikā esmu piedzīvojis. Nekas pilnīgi nav mainījies. Strateģiskā autonomija tagad. Tātad Eiropa varētu neatkarīgi sevi aizsargāt, bet to tā nevar, tādēļ piemirsīsim uz brīdi šo definīciju. Mums ir jādomā par tādu maigāku versiju, par krīžu um, menedžmentu un arī citām, citiem iespējamiem efēmismiem, bet uh, šīs uh, strateģiskās autonomijas nebūs, tā nekad neīstenosies, ja netiks uh, tā tālajoši mainīta domāšana un lēmumu pieņemšanas kultūra ES. Ir kaut kam jāmainās Briselē un nevajag visu laiku apšaubīt nepieciešamību finansēt KDAP, ir jāpieņem lēmumu ar kvalificēto vairākumu un jābūt arī valstu vēlmēji sūtīt Eiropas Savienības karēvis un pieļaut to, ka viņi varētu arī teorētiski mirt kaujas laukā. Nu, tas ir absolūts tabū, bet jūs nevarat misijas organizēt par to neinformējot arī sabiedrību. Un ir patiešām maldinoši runāt par strateģisko autonomiju, ja tas patiesi nenotiek. Un eh, tika runāts arī par jaunu frāžu neizmantošanu, bet varbūt šeit tā būtu vietā. Es domāju, ka bez dalību valstu attieksmes mājas mums nebūs strateģiskās autonomijas, lai gan mums tā ir nepieciešama. Un es atvainos, ka es tā burtiski jūs aplēju ar augstu dušu šeit. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu tiem, kas vēlas runāt. Pirmā Hanna Noimane. No Priekšsēdētāji atvainojas. Šķiet, cits runātājs vēlas izteikties, bet tas um, nav ieslēdzis mikrofonu. Bet, uh, jā, jā, ir daudz uh, deputātu, kas vēlas izteikties, bet pirmā tomēr ir Neimans kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies jums uh, par šo tik dzīvīgo uzstāšanos. Uh, Eh, jūsu vārdi bija arī ļoti atsvaidzinoši. Es domāju, šāds um, modinātais zvans mums visiem ir nepieciešams. Gribēju pieminēt divus jautājumus. Pirmām kārtām attiecības uh, starp ES un dalību valstīm šajā kontekstā. Kas notiek dažādās valstīs? Lībijā, piemēram, uh, pirms Eh, diviem mēnešiem vairākas dalību valstis darbojās, bet es neko nedarīju. Un ir vēl kāda interesanta koncepcija. Piemēram, mandāts eh, tiek eh, piešķirts vienai dalību valstī, ko atbalsta pārējās 27, nu līdzīgi kā Barņē metoda ar Brexitu. Viņš runā viens pats visas Eiropas Savienības vārdā. Un ja mēs runājam par KDAP misijām viena valsts varbūt kaut ko dara un pārējās uh, rada iespaidu, ka to atbalsta. Ir mazas ES misijas varbūt kaut kur, bet tad ir piemēram dalību valstu aktivitātes, operācijas NATO vai citu mm, organismu paspārnē. Uh, Un tad nevar galu galā vairs saprast, kurš ko pārstāv un kāds mandāts, kam uh, kaut kas ir piešķirts. Es vakardien um, sarunājos ar uh, Saudārābijas ārlietu ministru, un viņš teica, mēs dodam priekšroku divpusējām sarunām. Nu, varbūt pie tā arī ir jāatgriežas, lai uh, no visa šī jucekļa izvairītos. Jums gribēju uzdot jautājumu par ES um, budžetu, Natālija. Uh, jādomā, kā līdzekļi tiek piešķirti, un mums ir e, jāsaprot, ka līdzekļi ir jāizmanto pirmām kārtām lietpratīgi, nevis visu laiku jāprasa jauns finansējums dalību valstīm. Es gribēju uzdot jautājumu. Mēs tad īsti nesaprotam, vai es ir slikti aprīkota, vai vienkārši negrib atteikties no um, daudzām pilnvarēm. Vai tad, tad tas ir labās gribas trūkums, vai arī tīri aprīkojuma trūkums. Mums ir jāsaprot, ko tad mēs vēlamies panākt un kā kaut ko var izdarīt. Paldies, tā kā neviens cits koordinators no grupām vārdu nav lūdzis. Uh, došu vārdu ETP grupas deputātam Mihailam Gāleram. Paldies, man būtu tik daudz ko teikt. Toči kundze, es jums pilnīgi piekrītu, kad jūs sakāt, šī ir tā administrācija, kas eh, nevēlas mūs saprast, pieminot ES um, aktivitātes drošības jomā. un e, mēs pieprasām it kā tad naudu paši savai industrijai. Tas patiešām ir neticami. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu vēl kaut kādu milzīgu dokumentu gatavot. Un tas e, padoms darba grupā tik un tā netiks pieņemts, un mūsu skaistā globālā stratēģija e, netiks pārņemta no dalību valstu puses. Uh, Šāda kļūda tika pieļauta, mēs eh, te paši sev sitām uz pleca par tik lielisku teksta versiju, bet, diemžēl, dalību valstis eh, nebija tikpat lielā sajūsmā kā mēs. Mēs gribam attīstīt padziļināt savus kapacitātes, un mums ir nepieciešama aizsardzības un drošības baltā grāmata. Mēs vairākas reizes esam to prasījuši, lai uh, patiešām dalību valstis uzņemtos kaut kādus pienākumus un uh, savus, strādāt pie savām kapacitātēm. Es gribēju pavaicāt, vai jūs man piekrīstu, ka daudzi politiskie lēmumi, kas ir pieņemti, atcerēsimies 2013. gada uh, Eiro samitu, pirmie divi vārdi, kas izskanēja, bija uh, aizsardzības jautājumi, un tad arī uh, piegādes drošība, nu, tas tika gandrīz aizslēgtām durvīm apspriests, kamdēļ tā? bija arī šis uh, aizsardzībai veltītais pilotu projekts, un no tā visa kaut kas arī izšķīlās. Gribēju arī pavaicāt par strateģisko autonomiju. Tā ir tomēr jādefinē. Tā ir Eiropas Savienības likumdošana uh, aizsardzības fonda regulējumā tas ir minēts. Mums ir jābūt eh, iespējai rīkoties, ja nav iespējams to darīt eh, citā veidā, pa citiem kanāliem. Uh, un veto mums neļauj izmantot, piemēram, arī NATO aprīkojumu. Es gribu, lai es varētu kaut ko darīt Lībijā, nevis to visu atstāt uh, Turcijas un Krievijas ziņā. Man galīgi neliekas, ka viņi to uh, varēs uh, darīt pietiekam labi, ka viņiem uh, rūp mūsu intereses. Mums ir daudz vairāk strateģisko interesu Lībijā, nekā mēs varētu iedomāties, un neļa, nevaram pieļaut, ka mūziku diktē, mūziku pasūta visu laiku tikai Krievija un Turcija. Uh, Un augstais pārstāvis eh, Borēla kungs, eh, viņam arī ir eh, jāatbild par šo plānoto misiju, par Eiropas aizsardzības savienību. Pirmo simts dienu laikā viņam nu, kaut kas ir jāizdara šajā plāksnē. Paldies, tagad Basēsku kungs. Paldies! Paldies Dievam! Šodien izdzirdēju, ko nozīmē strateģiskā autonomija. Bet tātad tas nenozīmē pilnīgi neko. Tie ir tukši vārdi, čaula bez satura. Un patiesībā mēs to nevaram panākt, jo mēs nevaram būt autonomi šajā jomā tieši šobrīd, un iespējams tas vēl nenotiks ļoti ilgi. stratēģiskā autonomija. Ir tādu ļaužu izgudrojums, kā tie, kas uzstājas garās konferencēs. Politiķiem patīk šādi izteikumi, bet mēs gluži vienkārši neesam autonomi un neesam kodolvāra. Tādu pieredzi esmu guvis desmit gadus vadot valsti. Nu, paskatieties, kas notiek Krievijas federācijā. Viņu ekonomika ir mazāka nekā Itālijas, bet uh, viņi ir supervara, lielvara. Tā ir realitāte, kas jāapzinās, un mums ir jāsaprot, vai vēlamies būt uh, globalizācijas procesa aktīvi spēlētāji. Uh, Vai mēs vēlamies uh, piedalīties lēmumu pieņemšanā? Visticamāk, ka jā. Un mums uh, ir noteikti kaut kādai partnerībai ar ASV jābūt. Kas notiek? Kas notiek tieši šobrīd? Uh, Turcija un Krievija uh, rausta diedziņus. Neviens mums vispār nevaicā, ko mēs domājam. Mēs mēģinām būt kaut kādi vidutāji Irānas, Amerikas konfliktā. Nu, neviens vispār uh, par to neuztraucas. Neviens mums nepievērš uzmanību. Būsim godīgi vismaz paši pret sevi, kad runājam par kapacitātēm. Uh, un par to, ka varam būt galvenais spēlētājs. Bez militārās kapacitātes mēs nevaram šo strateģisko autonomiju iegūt. Tas ir mans uh, eh, vaisirdīgais viedoklis. Mums vajag saglabāt ilgtermiņu partnerību ar ASV pat ja viņu prezidents ir Donalds Trumps? Kas notiek ar Austrum Eiropas valstīm NATO? Jā, all former communist countries pēc Krimas okupācijas visas kādreizējās komunisma valstis bija satraukušās. Uh, jo, nu, zināja, ka Krievija ir neaprēķināma. Tas var notikt jebkurā brīdī, ka Krievijas spēki ienāk pāri jūsu robežai valstī. Rumānijā, Bulgārijā. Tas var notikt tāpat, kā tas notika Ukrainā. Bet paldies Dievam, notika arī NATO samits, kurā tika arī lemts par Amerikas uh, vienību izvietošanu pie Eiropas austrumu robežām, bet uh, Rumānijā nav ne itāļu, ne vācu, ne franču vienību. Tur ir amerikāņu karēji. Viņi ieradās. 2000 vīru ir amerikāņu lidmašīnas. Lūk, tāda ir realitāte. Vai nu mums tā tīk vai nē. Mēs esam atkarīgi no Amerikas, pat runājot par drošību. Un iedomāties, ka mēs varam uh, sagatavot kodolu arsenālu, lai atjaunotu līdzsvaru, būt vienlīdzīgi ar Indiju, Pakistānu, Ķīnu, ASV, Turciju. Eiropā šobrīd šāda doma ir tabū. Tā tad mums nav risinājuma. Mums ir jāturpina būt ASV partneriem, tā ir vienīgā iespēja, un kopā uh, piedalīties šajā globālajā spēlē. Mums trūks militārās kapacitātes. Mums ir, protams, jāpiedalās misijās Āfrikā. Historical responsibility for part of our countries lielai uh, daļai es dalību valstu ir arī vēsturiskā atbildība Āfrikas priekšā. Bet arī uh, mūsu kontinenta dienvidos ir jābūt klātesošiem, ir jābūt iespējai uh, piedalīties intervencijās Āfrikā, bet mums trūkstam drosmes. Paldies! Tagad došu vārdu Krisam Pētersam un Basesku kungs. Es gribētu teikt, ka ir pietiekami daudz Eiropas valstu, kas sūta misijas uz citām valstīm, un uh, to karēvi pat ir gatavi riskēt ar dzīvību. Nav pietiekami daudz vienību no vietas, saka Basesku kungs un vēl komentē bez mikrofona. Pētersa kungs, paldies! Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs pieņēmām ziņojumu par kopīgās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu. Un tur bija vairāk par 20 punktiem ar precīzu definīciju, ka ir jābūt strateģiskai autonomijai. Es ceru, ka eh, jūs esat to izlasījuši un es vēlētos, kā jūs uz to varētu reaģēt. Mēs to apstiprinājām plenārsēdē. Visas politiskās grupas mums ir jārunā skaidra valoda. Mēs esam pieņēmuši dokumentu, un es ceru, Basēsko kungs, ka jūs arī esat eh, izlasījuši šo dokumentu, un es ceru, ka arī viesi ir izlasījuši šo dokumentu. Uh, Eiropas stratēģiskā autonomija ir kas tāds, ka mēs ticam, jo citādāk jau mēs savu svētību šādam ziņojumam nebūtu devuši. Jā, daži kolēģi tam nepiekrīt, bet bija patiešām uh, pārliecinoši vairākums, kas to atbalstīja. Jā, mums ir jāmaina sava attieksme un ir pienācis laiks arī Eiropai rīkoties. Lai visi saprastu, ko pārstāv Eiropa šajā ģeopolitiskajā pasaulē, globalizētajā pasaulē, kādas vērtības tā pārstāv un kāda ir tās virzība. Situācija ASV mainās, mainās arī ļoti daudz citu elementu. Es esmu nu pat tikai ievēlēts Eiropas parlamentā, pirms tam biju Beļģijas premjera vietnieks. Un ir jāapzinās, ko mēs varam izdarīt. Ir jābūt ambicioziem. Mums nevajag būt pārlieku pazemīgiem. Uh, Beļģijā, jā, mēs esam maz valsts, esam pieraduši būt pazemīgi, bet ir jāapzinās savas iespējas. Jādomā arī par uh, palīdzību pilsoņiem ārpus Eiropas. Es domāju, ka te nevajag gadiem debatēt un diskutēt. Pasaule mainās pārāk ātri, lai mēs te tikai sēdētu un runātu. Mums ir uh, jādiskutē par savu redzējumu. Un atcerēsimies arī pagājušajā nedēļā pieņemto dokumentu. Ir jāsaprot, ko mēs varam darīt un kas ir jādara, lai panāktu strateģisko Eiropas autonomiju. Ko darīt šajā jaunajā ģeopolitiskajā vidē? Manās acīs uh, tas ir galvenais parlamentu uzdevums, galvenais temats, par ko diskutēt ko mēs pārstāvam. Mēs pārstāvam reālu politiku, vērtības, savu interesu aizstāvību, savu pilsoņu aizstāvību. Pilsoņi lūdzu, lai mēs beidzot kaut ko darām lietas labā. Domāju, šeit ir jābūt militārām intervencēm, misijām, un ja tas ir nepieciešams, nu, tas ir mans tāds pieticīgais viedoklis. Ja mēs piecu gadu laikā nekādu progresu nepanāksim, nākamā komisija un nākamās komisijas priekšsādātais vairs nevarēs teikt, ka mēs esam ģeopolitiska komisija un mēs nevarēsim te runāt pēc pieciem gadiem par strateģisku autonomiju, par tās nepieciešamību. Nē! tad tas viss būs cauri. Mēs nevarēsim pārliecināt ne citas valstis, ne pilsoņus, ka Eiropas Savienība vispār kaut ko nozīmē. Paldies! Paldies pirms dot vārdu četriem viesiem, lai reaģētu uz uzdotajiem jautājumiem un komentāriem, um, ierosinājumiem. Es vēlējos arī izmantot savus privilēģijas kā priekšsēdētāja un uh, atsaukšos uz dažu kolēģu izteikumiem. Vai ir nepieciešama šī strateģiskā autonomija, strateģiskais kompass? Ļoti sarežģīti tagad izskaidrot, kādēļ ir nepieciešami šie instrumenti, ja tie netiek izmantoti domātajiem mērķiem. Ķīna Visi zin, kas ir Ķīna šodien pasaulē. Jā, ir šī Van Belt, Van Road jaunā iniciatīva, jaunais zīda ceļš, un jā, visi saprot, kāda ir Ķīnas vīzija. Amerika ir lozungs, Amerika first, Amerika pirmām kārtām. Un šis lozungs tiek atkārtots un atkārtots, un Natālija, es tev arī piekrītu tajā, ko tu teici. Un kas notiek Eiropā? Par akronīmiem runājot, tie nekad nav tikuši sasaistīti ar uh, politisko gribu, bet uh, kampaņu laikā mēs uh, dzirdējām, ka pilsoņi lūdz vairāk un labāk aizsardzību no mums. Mēs nedrīkstam būt kūrli pret šo lūgumu. Ja mēs to neustversim nopietni, ne tikai nebūsim izpildījuši savus pienākumus, bet arī būsim vēl vairāk uh, nodarījuši kaitējumu Eiropas projektam. To vairs neustvers nopietni. Es piekrītu, ka Eh, ka varbūt dažreiz mēs rīkojamies, kā saka Žoļs Moljē, kā kādreiz teica Moljērs, ka vienkārši rīkosimies un uh, pēc tam jau skatīsimies, kas no tā viss iznāks. Uh, Protams, ir jāpieņem arī lēmumi, bet eh, arī veto un bloķēšana vairs nav pieņemama. Ir tik daudz eh, pilsoņu, 500 miljoni, kas gaida, ka mēs kaut ko darīsim aizsardzības jomā. Tagad jau runāju pārāk ilgi, saka priekšsēdētāji. Tagad eh, apgrieztā kārtībā došu vārdu mūsu runātājiem. Mm, Tingerkungs pirmais. Comment, uh, she... Man ir tikai viens komentārs. Man šķiet, ka viņa aizgāja prom, bet. Uh, Viņa runāja par to, kāpēc uh, um, dalībvalsts neko nedara, vai viņas nespēja, vai viņas negrib. Manuprāt, tas ir uh, abas lietas, un mēs tieši ar Jorge Domiku pagājušajā nedēļā runājām. Es viņam jautāju par strateģisko autonomiju, un viņš teica, mums ir jātiek galā vispirms ar spējām, jo gribas vēl nav. Un uh, ir tiešām tāda negribība. Uh, no visām mm, galvaspilsētām um, nodot vairāk uh, suverenitātes uh, aizsardzības jomā. Varbūt, ka turpmākajos piecos, sešos gados mums vajadzētu strādāt pie spēju attīstīšanas, jo tad mēs varēsim atspēkot šo te iegānstu, um, ka valstu vadītājs saka, mums nav šo spēju, un tagad ir laiks pienācis nodot uh, uh suverenitāti. Tad mēs to varēsim atspēkot. Uh, Natālija Tučī. Jā, pavisam īsi par vairākiem punktiem. Par jautājumu par uh, šķelšanos dalībvalsts starpā un piemērs bija par Lībiju. Jā, protams, tas ir acīm redzami un tāpēc arī līdz šim nav bijusi rīcība, bet kas ir interesanti, uh, un kas tagad varētu mainīties, un te vēl ir jautājums, bet eh, iespējams, ka tas varētu mainīties. Es eh, nāku no vienas dalībvalsts, kas ir bijusi vienā pusē šim spektram, un eh, Natālija un Pjērs nāk no citas puses dalībvalsts, bet kas varētu mainīties, abas puses varētu vienoties par to, ka viņu domstarpības ir mazākas nekā viņu kopīgs norādījums pret Krieviju un Turciju kā šīs spēles virzītājiem. Un vēl varētu būt, ka ir tāds kā ārējais spiediens pārvērtēt to, cik svarīgas ir tās mūsu atšķirības, un tas varētu palīdzēt šajā jautājumā. Es pilnībā piekrītu uh, šajā mandātu jautājumā Tā nevajadzētu būt vienai dalību valstī, varbūt vairākām dalību valstīm, kas saņem mandātu. Un tas šo kontaktgrupu ideju padarīt par tādu veselīgu. Tā varētu būt tad kontaktgrupa, kas saglabā institucionālu saikni ar institūcijām kopumā. Eh, tad pievienošos te plusus, elastību, atbildīgumu, spēju rīkoties manevrēšanas iespēju, bet tad nebūtu šie mīnusi, kas ir leģitimitātes trūkums un um, sašķeltība tajā visā, ja tas notiek pilnīgi tādā attālinātā vei, veidā no institucionālā ietvara par šo te negribīgumu un kapacitāti. Jā, es piekrītu, ka tas ir a, abas lietas, bet es gribu tomēr uzsvērt uh, šo te jautājumu par gribu. Jā, mums nav a, uh, vēl spēju uh, Uh, īstenot tādu uh, apjomīgu ekspedīcijas operāciju. Mums nav visas šīs lietas, kas tika minētas 2013. gadā, to mums joprojām vēl nav. Tā tas ir, bet tad um, darīt tās lietas, ko mēs šeit apspriežam, piemēram, vai no nu Irākā vai Lībijā, mums patiesībā ir spējas uh, to darīt. Un tas patiešām ir grības jautājums un riska uzņemšanās jautājums par to, ka varētu būt bojā gājušie. Uh, Un tas ir tas galvenais aspekts, šī negribēšana uh, turpinās pastāvēt, jā, turpināsim dzīvot ar ilūziju, ka galu galā kāds cits, un uh, tās ir ASV, tam ir vārds, uh, par to parūpēsies un parūpēsies par mums. Un tagad mēs esam šajā te uh, sapnī, domājam, ka Trumps ir problēma. Man um, ir bail, uh, kungi, ka Trumps nav problēma, ka tur notiek kaut kas struktūrāls, ka tas uh, izpaudīsies citā veidā, bet būtībā Amerikas Savienotajām valstīm ir viens strateģiskais izaicinājums, un tā nav ne Eiropa, ne eh, vidēja austrumi, tā ir Ķīna. Uh, Un atkal katram ir ierobežot resursi, un tāpēc neizbēgami būs tas, ka viņi eh, virzīsies uz priekšu ar šo prioritātu. Un varbūt eh, šī griba radīsies tad, kad mēs sapratīsim, ka mums nav izvēles. Un tagad joprojām mēs dzīvojam ilūzijās, ka mums ir izvēle. Nu, eh, nepārprotiet mani, man nav nekas pret baltajām grāmatām un citiem dokumentiem. Viss, ko es gribu teikt, ir tas, ka ņemot vērā, to, ka laiks un resursi ir ierobežoti, es domāju, ka šo laiku drīzāk vajadzētu tērēt eh, strādājot, panākot vienošanos par reālu rīcību, pat ja mēs eh, vēl neesam vienojušies eh, par to, vai problēma ir um, tas, ka nav atbildība par uh, padomas uh, secinājumiem. Tā acīm redzot nav uh, problēma. Es nedomāju, ka mums vajadzētu pārāk daudz laika pie tā veltīt, jo īpaši tad, ja šis laiks uh, netiek uh, izmantots, lai darītu to, kas patiešām ir jādara. Piers Vilmons, lūdzu, paldies. Pavisam īsi, jo man šķiet, ka viss jau vairāk vai mazāk ir pateikts. Es gribētu tikai piebilst pāris lietas, kur es nepiekrītu runātājiem. Pirmkārt, par visu šo te jautājumu par to, vai mēs negribam vai nespējam. Protams, ka gan, gan, tajā pašā laikā neesmu tik pesimistiskis, pe, pesimistisks um, pretrunā, pretstatā brūksam, par ko mēs nevaram uh, vienoties. Uh, tas nozīmē, ka tad. Uh, Dažas, kas ir vienādās domās, virzās uz priekšu vienas pašas, un to mēs saucam par elastību, un tā ir realitāte. Un es personīgi uzskatu, ka ļoti svarīgi ir tas, ka eh, šajā jaunajā elastīgajā formātā, kuru mēs šobrīd veidojam, tas būtu jādara vismaz tādā sakārtotā veidā, eh, iekļaujot institūcijas viens no retajiem sasniegumiem, ko esam panākuši pēdējos 15 gados, ir uh, eh, GCPOA un to veica eh, dažas dalībvalsts, bet ar citu atbalstu jau bija augstā pārstāve, un mēs esam zaudējuši šo praksi. Un to mēs eh, zaudējām Ukrainā ar Minskas procesu, ka es vienmēr esmu teicis, ka man žēl, ka Eiropas Savienība tur nebija iesaistīta. Uh, Un man liekas, ka tas tā tik un tā būtu um, vērtīgi, bet tas mums ir uh, vajadzīgs, ja vēlamies uh, pārvarēt šo te pesimismu, kas šobrīd valsta, valda. Un, uh, ja atļausiet vēl pāris vārdu par uh, klausētā vairākumu balsojumu. Es pilnīgi noteikti, tāpat kā mēs visi atbalstām klausēto vairākumu, bet neesmu pārliecināts, ka par ārējo un drošības politiku un aizsardzības politiku tas ir izcinājums. Padomājiet brīdi, un tas ietilpst arī komisijas piedāvātajā priekšlikumā. Padomājiet brīdi, ja mēs apspriedīsim sankcijas un uh, tur izvēlēsimies klausēto vairākumu balsošanā. Uh, Eh, tie, kas balsos pret, eh, viņiem tas būtu jāievēro, bet eh, viņi to nedarīs, un to mēs redzējām ar visu šo te pārvietošanas schēmu, pārmitināšanas schēmu, višagads grupa, tad izrādīja pretestību un ārlietu politikā, drošībā un aizsardzībā. Iedomājieties brīdi, cik uh, Eh, katastrofāli tas būtu mūsu vēstījumam, ko gribam raidīt. Tātad es eh, negribētu, ka mēs šeit pārāk strauji virzāmies uz priekšu, to vajadzētu drīzāk pārdomāt. ASV un NATO prezidenta kungs. Mm, dažos no šiem punktiem es jums nepiekrītu, eh, jo īpaši par kodolu varas atturēšanas spēku, jo, ja mēs sekotu jums, tad mēs pazeminātu šo te slieksni un tas kļūtu ļoti bīstam. Es nepiekrītu jums arī e, tajā, ka Eiropa nevar būt starpnieks. Es domāju, ka ir citi veidi, kā uh, reaģēt uz eh, prezidenta Trumpa lēmumu atkāpties no kodola vienošanās, un mēs to būtu varējuši darīt savādāk. Mēs to darījām 82. gadā, tad, kad ASV administrācija gribēja, lai ASV boikotētu gāzes vadu ar savi, eh, padomu savienību. Mēs ļoti skaidri paudām savu eh, viedokli un panācām savu, neskatoties uz Amerikas pretestību. Uh, Toreiz tie bija citi laiki, to mēs tagad nevaram salīdzināt, es piekrītu, bet varbūt, ka ir citi veidi, kā mēs varam parādīt, ka Eiropa var būt eh, svarīgs starpnieks. Mums ir eh, šī te vara un spēks eh, to darīt, mums ir šis spēks, dažkārt mēs to aizmirstam, par to ir jādomā. Un pēdējais, ko gribētu teikt, tad, kad mēs diskutējam par ASV ka tā mainās kā valsts un tā tālāk un ka strateģiskā autonomija nav iespējama, ka mums ir jāpieturas NATO, viena no problēmām, kas šķiet interesanta, ir tas, ko mēs tagad eh, piedzīvojam. Padomājiet par Sāhelu reģionu, tur mēs esam priekšējās eh, rindās, cenšoties eh, izveidot kaut kādu strateģisku autonomiju. Mēs saskaramies ar to, ka viens no mūsu galvenajiem sabiedrotajiem, amerikāņi, saka, mēs jūs tur atstāsim vienus pašus. Kas tad ir uh, NATO, ja mēs nevaram visi vienoties, ka mēs esam sabiedrotie un ka mums vienam otru ir jāatbalsta? Un paskatīsimies no otras puses, mēs vienmēr sakām, Eiropiešiem ir jāpieturas pie NATO, un es tam pilnīgi piekrītu, bet daži no mūsu uh, sabiedrotajiem viņiem arī ir jāturas pie Eiropiešiem, un ar to mēs šobrīd saskaramies. Natālija runāja par Irāku, kur. Uh, amerikāņu um, aiziešanas jautājums uh, ir ne par to, vai viņi to darīs, bet kad viņi to darīs, un tas ir ļoti mulsinoši uh, attiecībā uz to, ko mēs uh, uzskatām par transatlantisko aliansi, un mums tāpēc ir jādomā vairāk par strateģisko uh, autonomiju, jo šādas situācijas varētu vēl atkārtoties. Uh, Un galu galā, ja mums ir uh, Eiropas intereses, kas ir liktas uz spēles, vai mēs paši, vieni paši, spējam, ja mūsu sabiedrotie atstāja mūsu novārtā, esam spējīgi šīs intereses aizsargāt, tas ir viss šis jautājums. Un tad mums ir uh, jārod atbildes uz šiem jautājumiem. Păi vă dau eu unul, domnule ambasador, de câte ori ne-am, ne-am părăsit noi aliatul? Am uitat Irak sau Afganistan? Sau... Nu jā, runājot par Afganistānu un uh, Irāku, vai jūs varētu uh, komentēt, uh, Maier kungs? Par diviem punktiem izteikšu uh, uh, komentārus par to, ka nav labs aprīkojums un uh, arī plāns. Jā, dažkārt um, nav pārāk daudz vēlms un pārāk labs arī aprīkojums, bet ir arī tā, ka nu, ir um, kaut kas, kas ir formulēts, bet nav īsti uh, pielietojams. Nu, ir dažreiz tāda nesaskaņotība. Un es gribēju um, arī atsaukties uz to, ko Pjērs teica par darot, mācoties un dodoties um, dažādās uh, komandējumos. Man, uh, Es um, ļoti simpatizēju um, tam un, manuprāt, nedarīšanas izmaksas ir ļoti daudz augstākas nekā viss cits pārējais. Nu, piemēram, arī Alepo. Jā, reputācija attiecībā uz tām šausmām, kas ir nodarītas un tas, ka mēs esam palīdzējuši un tagad izmaksas citās jomās. Tātad nedarīšanas, nereaģēšanas. Uh, kaitējums bija daudz kārt augstās, taču mums ir jādomā arī par to, ka mums ir nepieciešama tāda ļoti godīga analīze, un dažkārt es domāju, ka uh, CSTP uh, kopējās KDP uh, misijas ir tādas, uh, kad ir pieredze, tad uh, tikai pēc tam sākas uh, um, pieredzes uzvākšana, uz, uzkrāšana, uh, un tagad mēs redzam, uh, ka kāda ir augstāka riska scenārija saskaroties ar naidīgāku vidi, varētu būt arī koalīciju spēkos aptuveni simts cietušo, vai mēs esam gatavi eskalācijai, ja mēs saskaramies ar plašāku, teiksim, pretestību nekā uh, plānojam, jo neesam gatavi, tad nu nevajadzētu vispār uz turien doties. Tā tad um, situācija, cik tā nu, tad ir um, jauna. Tātad, ja mēs sakam, ka mums jābūt ambiciozākiem, tad mums jābūt arī ļoti skaidriem par to, kādi ir riski, un mums jābūt ļoti caurskatāmiem, ko tas nozīmē. Mūsu pašu zaudējumu uh, kontekstā arī civiliedzīvotāju zaudējumu kontekstā Es nesaku, mums tas ir jādara, bet ja mēs uh, gribam to darīt, tad Artemis vai Konkordija uh, tās ir savādākas uh, operācijas. Noslēgumā gribu teikt uh, no visas sirds paldies mūsu uh, viesiem par šīm ļoti interesējām diskusijām. Mūs aicināja būt pieticīgiem, un to vienmēr vajag attiecināt arī uz uh, sevi. Taču um, pieticību nevajag jaukt ar um, rūknolaišanu, un visi tie, kas aicina mūsu vārdus saskaņot ar uh, to, kas notiek, un ar uh, līdzekļiem, kā sasniegt mūsu ambīcijas. Es ceru, ka pēc desmit gadiem, tad, kad mūsu pēcteši organizēs diskusijas par um, 20 gadiem KDB, uh, Viņi varēs teikt, ka mēs esam uh, mācījušies no mūsu vājuma, ka esam atbilduši izaicinājumam un ka pēc desmit gadiem tā būs daudz uh, skaidrāka uh, perspektīva. Visiem liels paldies!